Good morning, colleagues. Um, we're going to begin this morning. Lēģi, mēs turpinām mūsu sēdi ar 14. punktu par eh, misiju uz Ottavu un Toronto, Kanādā, kura notika no 20. līdz 24. februārim. Kā parasti šī bija labi organizēta vizīte. Ļoti nozīmīga Mēs runājam par kanādiešu pārmitināšanas politiku, vislabākajām praksēm patvērumu politikā, par vīzu savstarpīgumu un, protams, arī daudzi no mums zina, ka Kanāda ir ar lielu pieredzi migrācijas jautājumos, bet šī delegācija gribēja redzēt tuvāk kādi ir ieteicamie darba modeļi. Delegācija vadīja Dijas Demēra, paldies par paveikto darbu, un arī piebildīšu, ka šī ir ļoti laba iespēja pateikties mūsu personālam, kurš attiecībā pret citām komitejām organizē vairāk delegāciju. Šajā gadījumā es gribu pateikties vēlreiz personālam par paveikto darbu. Šajā gadījumā strādāja Angela pie tā, bet mēs esam organizējuši tik daudz delegācijas un vēlreiz paldies par darbu. Tagad es lūkšu Augustīnu, lai tu mums sniedz īsu izklāstu par šo tik tiešām lielisko vizīti un pasākumu kopumā. Paldies, priekšsēdētāji! Arī jūs bijāt liecinieks tam, kā noritēja mūsu misija. Misija notika no 20. līdz 24. februārim. Mēs apmeklējām Ottavu un Toronto. Un misijā piedalījās mūsu priekšsēdētājs uh, eh, Klods Morais, Juans Fernando Lopes Aguilārs, Monika, uh, eh, Monika Makoveja un vēl citi mūsu komitejas locekļi Anhela Valāna, uh, kura mums nodrošināja profesionālus padomus un konsultācijas bizdam augstumos. Mēs runājām uh, Eh, plaši pār Kanādā īstenoto izmitināšanas politiku, patvērumu politiku un tos jautājumus, kas ir saistām ar vīzu režīmu savstarpīgumu. Par izmitināšanas politiku mēs varam izvērtēt to stabilo sistēmu, kuru ir kanādieši izveidojuši. Tas deva iespēju veikt humanitāras darbības. Mēs, piemēram, šeit runājam par Sīrijas bēgļiem un grib pasvītrot to, ka valdības atbalstītā bēgļu atbalsta programma saņem arī lielu atbalstu no privātā sektora. Un tas notiek aknūrs uzraudzībā un aizsardzībā Aknūr ir ļoti nozīmīgs spēlētājs. Šeit, kā jūs zināsiet, Kanāda ir ar ļoti plašu un ilgu pieredzi vēsturi um, bēgļu uzņemšanā. Um, pagājušajo gadsimtā, it īpaši pēc otrā pasaules kara, Kanāda bija viens no lielākajiem bēgļu uzņēmējiem. Pēdējos gados bēgļi ir 10% no migrantu skaita Kanādā. Attiecībā uz ļoti svarīgo bēgļu integrācijas jautājumu ierodoties Kanādā mums bija iespējams apmeklēt vairākus centrus, kas nodrošina specifiskus pakalpojumus bēgļiem. Uzņemšanas centrus, kur tiek nodrošināta īstermiņa izmet, izmitināšana atbalsts, lai atvieglotu uh, viņu integrēšanos un lai tā būtu veiksmīga. E, izmitināšanas un pārmitināšanas programmas ir galvenie kanāli, lai nodrošinātu nepieciešamu atbalstu nesen uzņemtajiem bēgļiem. Papildus valdības atbalstam federālā un provinču līmenī mēs varējām vērot to, ka pastāv pilsoniskajā sabiedrībā kultūra, kas ir izveidojusies, lai sasniegtu labāku integrācijas rezultātu papildus atbalsta politikai pārmetināšanai. Ļoti svarīgs jautājums bija plašais pakalpojumu klāsts, kuru saņem tie, kur ir nesen ieradušies, taiskaitā pārmitinātie bēgļi, aizsargātās personas, un tas palīdz viņu integrēšanos Kanādas ekonomiskajā un sociālajā dzīvē. Valdības pārstāv mums E, paskaidroja, ka katru gadu federālā valdība nosauc kā ob, e, mērķi zināmu skaitli, 17 gadam tie bija 300 tūkstoši. E, kas, kurus ir paredzēts uzņemt, tāpat personas, kas tiek uz, uh, iebrauc valstī kā ekonomiskie bēgļi vai ģimenes eh, apvienošanās rezultātā. Tas ir paredzēts, lai labāk eh, vērstos pret eh, pagrīdes imigrāciju. Vēl viens aspekts, par kur mēs runājām, bija vīzu režīma savstarpīgums un Kanādas valdība uzsvēra to, cik nozīmīgi ir atcelt šķēršļus vīzu liberalizācijai ar Rumāniju. Un mēs arī no komisijas vakar saņēmām atbildi mūsu rezolūcijai plenārsēdē par savstarpīgumu, kur tiek norādīts, ka jau maijā tiek atcelts eh, vī, atcelt vīzas prasība atsevišķām Rumāņu Bulgāriju eh, pilsoņu kategorijām Un tas tiek darīts, lai vis nevienam e, Bulgārijas, Rumānijas pilsonim netiktu pieprasīta vīza sākot no šī gada decembra. Tā ir laba vēsts e, netik laba kā attiecībā ar savienotajām valstīm, bet tas ir cits e, atkal jautājums. Un noslēgumā pastāstīšu, ka mēs tikāmies ar Ontārio imigrācijas ministru, ar Kanādas parlamentā eh, justīcijas komisijas pārstāvjiem, ar bēgļu un pilsonības eh, ministru tikāmies ar globālo jautājumu departamentu, ar Aknur pārstāvi, Maiklu Kasasolu un vēl citām uh, nozīmīgām personām. Mēs apmeklējām Sofija Haus, kas ir katolis, katoļu imigrantu centrs, trīs eh, servisa centrus imigrantiem un biroju Toronto, kas ir atvērts nesen iebraukušo personu vajadzībām. No manas puses tas ir viss. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Augustīn Dias Demēra par izklāstu. Un tagad došu vārdu Lopesam Agilāram. Paldies, priekšsēdētājs, izmantošu iespēju. Kopīgi ar Augustīnu Dievs Demērā paust savu pozitīvo novērtējumu šī, šai delegācijas misijai kā iepriekšējais šīs komisijas priekšsēdētājs, es varēju vadīt vairākas parlamenta delegācijas, bet šajā gadījumā domāju, ka jāpasvītro tas, ka retas ir bijušas tik noderīgas un izglītojošas vizītes kad mēs varējām gan runāt par imigrācijas jautājumiem eh, daudzveidības aspektā un attīstītas sabiedrības eh, kontekstā, kur kura nekādā ziņā nepaliek iepakaļ Eiropas sistēmai, un kopā ar publiskiem un privātiem pūliņiem, lai varētu reaģēt uz eh, imigrācijas radītajiem izaicinājumiem un tajā pašā laikā ņemt vērā un ievērot pamatiesības personām, kuras meklē patvērumu. Īpaši man ietekmēja ne tikai šis ļoti pozitīvais skatījums no Kanādas uz imigrāciju, salīdzinājumā ar negatīvo skatījumu, kas eh, raksturo Eiropas viedokli, bet arī vienmēr piemērotā un nekavējošā reakcija attiecībā uz vismazāk aizsargātajām personām eh, eh, uz bēgļiem no uh, Sīrijas šajā gadījumā, uz uh, valsts un privātā sektora partnerību, lai varētu sponsorizēt, ja es tā varu izteikties spāņu valodā, uh, ko īpašas bēgļu kategorijas. Tas ir aute, patiesas modelis, kuru vajadzētu izstrādāt uh, at, ar at, atsevišķā ziņojumā, un es ceru, ka šī misija būs ar savu ietekmi uz mūsu darba turpmāko saturu ņemot vērā to pieredzi, ko mēs, kuru mums izklāstīja kolēģis Dievs Demira. Paldies, paldies. Es domāju, ka šīs publiskās privātās partnerības jautājums ir ļoti nozīmīgs integrācijas procesā. Un tā bija delegācija ar eh, augstu pievienoto vērtību. Kā jau es sacīju, bija kopā ar mums arī citi deputāti, un es vēlos pateikties mūsu personālam, kurš um, īstenoja visai saspringtu darba grafiku delegācijas eh, organizēšanā un īstenošanā. Un vēlos vēlreiz pateikties Diesam Demērā un citiem kolēģiem, kuri strādāja šajā delegācijā. Tagad, kolēģi, mēs varam pāriet pie mūsu darba kārtības nākošā punkta, kas ir 11. punkts, un tā ir tikšanās ar Giovanni Butarelli no Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju, kurš izklāstīs mums datu aizsardzības uzraudzītāja gada pārskat 2016. gadam. 16. gads, kolēģi, um, ir gads, kad tika parakstīts ziņums ar KDPR par datu aizsardzību policijas un justīcijas sektorā, un tie ir divi nopietni soļi uz priekšu pamatiesība aizsardzībā digitālajā laikmatā. Tāpat arī 2016. gadā tika pieņemts eh, eh, virs nolīgums datu plūsmu regulēšanai un arī ir šis gads tāpēc ir ļoti svarīgs un tagad es dodu vārdu Giovanni. Uh, lai viņš varētu nākt klajā ar savu šī rīta prezentāciju, pēc kuras, domājam, mums būs ļoti interesanta viedokļa apmaiņa. Honorable. Godātais priekšsēdētāji, kungs, dāmas, kungi, deputāti, labrīt! Paldies par to, ka esat man uzaicinājuši, lai mēs varētu jūs iepazīstināt ar mūsu pagājušā gada ziņojumu. Vispirms izteikšu dažus komentārus par to, ko esam paveikuši 16. gadā. Pagājušajā gadā Bija dažādi politiskie satricinājumi Eiropas Savienībā un ārpus tās. Un tad ir jāraugās, vai eh, šīs, eh, šī tendence turpināsies arī šogad, 2016. gadā. Esam izveidojuši arī kaut ko pietiekami stingru, lai varētu pretoties politisko izmaiņu vējiem. Uh, jo īpaši, kas attiecas uz datu aizsardzības regulu un datu aizsardzības direktīvu tiesību sargājošām iestādēm. Tādēļ Eiropas Savienība ir bijusi pasaules slāgmanis aizsargājot pamattiesības digitālajā laikmetā. Šis lielais sasniegums uh, ir eh, arī eh, skaidrojams ar to ekspertīzi, ko īpaši apliecināja šī komiteja četru ļoti sarežģītu sarunu gadu laikā un arī pretojoties ārējam spiedienam EDPS. Mēs kā regulātori pagājuši gadu esam risinājuši vairāk sūdzību nekā jebkuru citu gadu kopš darbojas EDPS. Un eh, tas nav tieši jāinterpretē kā kritika vai tas, kā Eiropas Savienības iestādes strādā ar personu datiem. Nē, uz to drīzāk jāraugās kā uz uh, vispārīgu tendenci, kur cilvēki kļūst aizvien informētāki un arī uh, vairāk pievērš uzmanību tam, kā uh, tiek ievērota viņu eh, datu aizsardzību tiesības. Datu aizsardzība bieži vien kļūdaini tiek eh, ilustrēta kā tehnisks un juridisks jautājums, taču galvenokārt šeit runa ir par konkrētiem cilvēkiem. EDPS, um, eh, mans personāls, mēs strādājam katru dienu ar cilvēkiem, kur ir satraukti, kur ir dusmīgi par to, kas ir paveikts ar uh, viņu datiem un esam izveidoti arī, lai kalpotu cilvēku interesēm, aizsargātu viņus no lielajām korporācijām, taču to arī var kļūdaini interpretēt tādā veidā, mm, kas e, nepalīdz cilvēkiem. Nu, piemēram, kad datu aizsardzība tiek nostādīta pret caurskatāmības vajadzību, un te vēlos sniegt konkrētu piemēru par to, kā Eiropas Savienības iestādes tad domā par visu šo jautājumu Padomēs eh, vienlīdzīgās iespējas birojas eh, veic lielisku darbu, lai informētu par to, eh, ko nozīmē būt ar invaliditāti un strādāt ar invaliditāti. Ir arī izveido dažādas video materiāli, kur tiek informēti cilvēki par uh, šādām situācijām. Šāda informācija var parādīties tikai tad, ja attiecīgie cilvēki ar invaliditāti ir piekritoši šādas informācijas izplatīšanai. Mēs ar padomu tagad strādājam, lai rastu praktiskus veidus, kā cilvēki var saprast, uh, Mm, to, kā var izmantot viņu informāciju, viņu datus informācijas izplatīšanai. Un tad arī mēs uh, uzsākām programmu par kultūras izmaiņām Eiropas Savienības institūcijās, uh, darbs, kas balstītos uz atbildību, un sākām ar uh, savu biroju, EDPS personālu, pirms mēs Tad sākām uh, strādāt ar citām iestādēm, pamatīsību aģentūru, padomu sekretariātu, centrālo banku, Eiropas Unības tiesu, ar šīs pār, šī parlamenta ģenerālu sekretāru. Un kopumā mēs jā redzam, ka jums ir uh, daudz uh, Pamatīgāk ir jāuzrauga likumdošanas īstenošana. Pavisam nesen arī ir pieņemts rīku uh, kopums par uh, konsultācijām to pauda arī komiteja, ka tas ir nepieciešams šīs nedēļas, šī gada beigās mēs publicēsim atlīnijas par samērīgumu. Mēs vēlamies, lai vienkāršāk būtu piemērot juridiskos principus, kas nevienmēr ir pašsaprotami. Tad arī mēs, eh, mums ir jāsniedz arī eh, dažādi sarežģīti vēstījumi jums kā likumdevējam. Uh, Nu, piemēram, digitālā satura direktīva. Te mēs eh, arī saprotam, ka priekšlikumiem ir ļoti labas ieceras, taču ir arī jāmin negaidītās sekas, kas var rasties no tā, ja eh, legalizējiem personu informācijas apmaiņu pakalpojumu apmaiņas jomā. EDPS arī mēs paplašinām savus uzdevumus un lomu ņemot vērā pagājušā gadā pieņemtos lēmumus. Mēs tagad arī uzraugām, kā Eiropols strādā ar personu informāciju. Mēs arī runājam un uzraugām lēmums, kas tiek pieņemti tieši par cilvēku datu apstrādi uz robežām. Tad ir piedāvātā regula arī pār uh, juridisko pamatu, lai pārskatītu juridisko pamatu uh, datu apstrādē pārskatīsim arī komisijas priekšlikumu par informāciju sistēmu sādarbspēju. Paldies arī par ielu, ielūgumu piedalīties uzklausīšanā, kas notiks māja beigās. Pagājuši gadu mēs strādājām arī, lai veicinātu ilgtermiņa strateģiskās uh, prioritātes datu aizsardzībai, un te vēlos koncentrēties uz trim piemēriem. Vispirms, mēs ieviešam ētisko pieeju jautājumiem, kas rodas no mākslīgās inteliģences un citu datu tehnoloģiju attīstībai. Pagājuši gadu mēs arī izveidojam ētikas konsultācijas grupu, kur piedalās prominents personas no dažādām nozarēm, ne tikai juristi, bet arī citi. Nākamgad šeit šajā ēkā mēs organizēsim semināru, lai mācītos no ētiskām tradīcijām visā akadēmiskajā vidē. Otrakārt, mēs arī veicinām privātumu inženieriju. Šogad mēs arī sadarbojamies ar atbilstīgo darba grupu, izstrādājam Privacy by Design. Treškārt, būs arī šis Digital Clearing House. Gomeša kundze arī komitejā šeit strādā pie šī jautājuma. Patērētāja privātums antitrust iestādes šo mēnesi pirmoreiz satiksies, lai diskutētu, kā veicināt uh, arī cilvēku tiesību ievērošanu, negodīgas prākses īstenošanā tiešsaistē. Kas pietrūkst? Es uzskatu, ka Eiropas Savienībā ir jābūt visai lepnai pār to, kas ir sasniegts privātuma datu aizsardzības jomā. Taču jāatzīst, ka datu aizsardzība un privātuma likumi izplatās visā pasaulē 21 mm, valsts tagad pieņēma šādus likumus, vai arī pašlaik par tiem notiek sarunas. Lielākoties uh, uh, šie likumi iedvesmošies vai mm, pat kopē to, uh, ko esam pieņēmuši šeit Eiropas Savienībā. Ir arī pretrunīgas tendences izmantot big data, lieldātu apjomus. Uh, lai kontrolētu sabiedrību, kas pietrūkst. Mums ir eh, nepieciešams kopīga vienprātība konsensus, lai visi, eh, visi iesaistītās puses varētu piedalīties. Tātad šis privacy shield privātumā arī tāds kā eh, vairoks ir viens no piemēriem. Divas nedēļas atpakaļ es biju Vašingtonā, un tas tiesa, jā, ka Eiropas Savienība gaida no Um, partneriem uh, gribas uh, vērsti, lai mēs varētu izveidot partnerību, un to arī norādīju uz, um, norādīju uz partneriem, ka GDPR ir nepieciešami ļoti strikti noteikumi, un arī ļoti skaidri jānosaka, kā GDPR aptvērums piemērosies EDP IDBI arī, pamatoties 21. pantu, strādās tieši pie šī privātuma vairoga. Tad vēl viena lieta, kas, manuprāt, trūkst, un cerams, ka drīz tas tiks atrisināts, tie ir moderni noteikumi, ko mēs piemērotu sev, ES iestādēm, kas uh, arī strādā bieži vien ar dažkārt ļoti sensitīviem datiem. Tad, nu, ļoti svarīgi. Uh, grozīt attiecīgos noteikumus. Kā jau norādīju vakardien eh, komiteju referentiem, ēnu referentiem, tas ir ļoti svarīgi, eh, jo tas ir paziņojums, ka Eiropas Savienība iecerējusi pati sev piemērot noteikumus, eh, ko likumdevēji ir atrunājuši arī tiesību sargājošo iestāžu direktīvā un citos tiesību aktos. Tātad mēs negribam šeit kādu preferenci tiecībā uz sevi izņēmumiem. Uh, bet pilnībā jāpiemēro arī sev pašiem šie noteikumi, lai uh, tie piemērotos sākot jau ar GDPR, ar uh, uh, datu aizsardzības regulas stāšanos spēko, spēkā. Tad vēl ir arī elektroniskais privātums, e-privacy. Pašlaik notiek sarunas par šo regulu. Uh, un iespējams, ka tās ir svarīgākas par GDPR ilgtermiņā, jo tas, ka nav vairs šī nošķīruma starp metadatiem un personu datiem, kļūst uh, aizvien neskaidrāks, jo tagad uh, dažādas elektroniskās mašīnas var identificēt cilvēkus, kas izmanto dažādu informāciju, tā skaitā izmantot anonīmos datus. Līdz ar to aizvien vairāk tieši elektroniskās uh, ierīces bez zināšanām pārstāvēs cilvēks. Tādējādi mums ir jānodrošina komunikāciju konfidencialitāte, lai nākamajās, nākamajām paudzēm būtu lielāka uzticība uh, virtuālai videi, lai būtu telpa, kur viņi var sarunāties, komunicēt un kur viņi to var darīt. Uh, ar savu piekrišanu. Un visbeidzot, jūs esat paveikuši savu darbu, un tagad o, jārīkojas regulātoriem. Data aizsardzības iestādes, IDPS darbība nu, nozīmē dažādus uzdevumus, atbildēt uz sūdzībām, sniegt vadlīnijas, noteikt sankcijas, konsultēt likumdevējus. devējus tad mēs varam arī teikt, ka at, šī atskaitīšanās ir mūsu darbības mugurkauls. IDPS ir jābūt proaktīvākam, orientētam uz uh, risinājumiem, atbilstībai jābūt vienkāršākai, kā arī ir jāīsteno likums, uh, uh, pilnībā. Un es pateicos parlamenta priekšsēdētājiem, pateicos ģenerāla sekretārām par viņu aktīvo um, atbalstu, par sniegto viziju un arī par to, ka ir atļauts nākamgad organizēt uh, stā, um, konferenci par datu aizsardzību. Tas notiks no 24. līdz 26. oktobrim 2018. gadā. Un tur piedalīsies visi regulātori no visas pasaules par datu aizsardzību. Te mēs arī apliecinām, cik esam apņēmības pilni strādāt arī starptautiskā līmenī, un tas viss notiks parlamenta sesija laikā Strasbūrā, lai mazinātu iejaukšanos jūsu darbā. Un tiešām arī sagaidu ka jūs piedalīsieties pēdējā konferences dienā ceturtdienā. Priekšsētāji gudētie dāmas kungi deputāti, divi ar pusgadus atpakaļ jūs. Mums piešķīrāt mandātu izstrādāt globālu vīziju, kā arī izveidot efektīvas uh, attiecības ar dažādiem iesaistītajām pusēm, iestādēm. Uh, šeit un arī ārpus Eiropas Savienības. Tagad sāksies pavisam drīz mandāta otrā daļa. Esam gatavi turpināt savu darbu, lai mēs pilnībā atbal, atbilstu mūsu mērķim, investēsim nepieciešamo enerģiju un uh, darīsim visu, lai mēs varētu pildīt savus uzdevumus, sniegt konsultāciju jums, citām institūcijām, arī ciešāk uzraudzītu tehnoloģiju attīstību, kā arī, protams, sniedzot um, atbalstu data aizsardzības paldēju uh, un noslēgumā priekšsēdētāji vēlreiz gribu pateikties jums par atbalstu. Uh, par aktīvo darbu pēdējo gadu laikā. Paldies jums šodien par uzmanību un sagaidu mūsu diskusijas šodien. Thank you, uh, for, from this committee. Paldies. Paldies, Butarēlī kungs, par 16. Uh, gada gadējo ziņojumu. Un tagad sāksim ar Bonī kungu. Paldies! Liels paldies par prezentāciju, pār jūsu prezentētajām aktivitātēm, par to, ko dara EDPS. Tas ir tiešām ļoti liederīgi. Man ir četri komentāri un jautājumi. Vispirms par privātu aizsardzības informāciju. Kā jūs vērtējat situāciju Eiropā pēc mūsu darba pie GDPR? Kāda ir GDPR īstenošana? vai visi kompānijas, uzņēmumi, lietotāji tagad ir informētāki par uh, privātumu datu aizsardzību. Kas vēl ir jādara arī nākotnē, lai uh, nu, šo informāciju padarītu redzamāku? Palielināt to otrkārt, kā jūs vērtējat īstenošanas procesu. Uh, datu aizsardzības regulas pieņemšanu. Mēs zinām, ka ir dažas valstīs, kuras ir visai progresējušas šīs regulas īstenošanā, dažas dalība valstis saskaras ar problēmām. Uh, Kā jūs vērtējat situāciju? Jūsuprāt, kā varam atbalstīt, palīdzēt dalību valstīm, lai tiešām 25. Uh, maijā nākamgad uh, mēs varētu runāt jau pār to, ka šī regula ir uh, efektīvi tiek piemērot. Tad treškārt, jā, jums ir jauna loma, jūs uzraugat arī Eiropolā personu datu apstrādi. Uh, Ir arī šī sadarbības valda izveidota. Vai jūs varētu sniegt kādu papildus informāciju par šo sadarbību, par to, kā norit šis darbs? Uzskatu, ka ļoti svarīgi, lai tiktu kombinēti drošības jautājumi un nodrošināt privātums, privātuma aizsardzība un visbeidzot Dātu aizsardzības ētiskā dimensija. Jūs minējāt, ka ir šī ētiskā konsultācijas grupa, kas strādājat pie ļoti daudz jautājumiem. Tas īpaši ir svarīgi robotizācijas laikā, mākslīgās inteliģences laikā. Tad kādi ir nākamie soļi, ko esat iecerējuši vēl darīt papildus? Uh, Mums ir nepieciešams tiešām šajā jomā daudz vadlīniju. Paldies, Mikaēl. Tagad Jānis Albris, lūdzu. Es arī gribētu teikt paldies par šo ziņojumu un jums par darbu. Un eh, tāpat kā Banikungs, gribu teikt, ka mums ir šajās izšķirošās lēkos šis darbs ļoti svarīgs. Gribētu mm, vēl pievērsties jautājumam kas attiecas uz jaunā lomu, kas ir Eiropolam un debates par labāku sadarbspēju sistēmām starp likuma nodrošināšanas iestādēm. Un šeit eh, jāraukās, kāda veida scenāris tas, pa kuru virzāmies uz priekšu, un komisija arī ir eh, vērsusies pie mums lai mēs paraudzītos, kā sadarbspēja šajā sektorā varētu darboties. Un es labprāt gribētu uzklausīt jūsu viedokli. Kā jūs saskatāt eh, vislabāko scenāriju, kā virzīties uz priekšu, kā sasaistīt dažādas datu bāzes, tehniskā nozīmē, bet arī praktiskā, juridiskā datu aizsardzības nozīmē. Vai tas ir uh, tāds ceļš uz priekšu, kas to vairāk padarētu realizējamu, īstenojamu, piekļuvu datu sistēmām, vai tas arī ir jautājums, kā esam paredzējuši jaunus standārdus un noteikumus, izmantojot datus noteiktos situācijas apstākļos. Es domāju, ka tīpaši praktiskajā darbā Eiropolam vajadzētu šādas uh, skaidrs noteikumus uh, un varbūt tas jau visu tā izplūdis vairāk vai mazāk. Nav skaidrs, un kā mēs varam nodrošināt, kā varētu saslēgt kopā visu šīs sistēmas, eh, lai tas eh, ne, nesašaurinātu šī darba iespējas. Un uh, otrais jautājums, kāds man ir, attiecās uz uh, 29. darba grupas, pānta darba grupas darbu, kas arī piedalās, bet arī nosaka, uh, arī jaunais datu aizsardzības padome, viņu darbs, eh, it īpaši vispārīgā datu aizsardzības eh, regulējuma, regulas jomā. Vai jūs eh, saskatāt, ka sagatavošanas darbs ne tikai attiecībā uz sekretariātu darbu, bet arī raugoties uz vadlīnijām, kas tiek noteiktas šajā jomā, vai tas virzās uz priekšu, tādā veidā, kuru mēs varam sagaidīt no jaunā datu aizsardzības padomes, ka tiks nodrošināti visi nepieciešamie principi, vadlīnijas jau nākamgad. Vai arī mums kā parlamentam ir jāiesaistās aktīvi šajā attīstībā arī mums no mūsu puses šajā kopējā darbā ir jāizdara mūsu darba daļa. Paldies, Jāna. Natālija Krisbek, lūdzu. Merci, prezident. Uh... Paldies, priekšsēdētāji, paldies uh, par šī visai plašā dosijas klāstu. Divi jautājumi. Pirmais attiecas uz kolēģi jau pieminēto. Es gribētu konkrētāku un varbūt skaidrāku redzējumu par privacy shield pārskatīšanu un tā piemērošanu, tā operatīvo um, stāvokli uz 18. gada maiju, lai labāk saprastu pārvaldības un eh, koordinācijas mehānismus, vai tie būs gatavi saulaicīgi. Un uh, konkrēti runājot par MVU un tiem piemērojamajiem nosacījumiem, MVU ir zināmā mērā noraizījušies, un kādus pasākumus jūs esat iecerējuši to atbalstām kolēģi pieminēja vadlīnijas, un manuprāt ir ļoti svarīgi mums, lai situācija nekļūtu sarežģīta. Nākošais jautājums ir. Uh, mazāk tiešā veidā saistīts, eh, tas attiec uz bērnu tiesībām, bērnu tiesību intergrupā. Mēs mēģinām viņus maksimāli pasargāt, un vai jums ir viedoklis par to, kā Eh, labāk sensibilizēt eh, sabiedrību attiecībā uz viņu datu aizsardzību, tā skaitā tīklos. Paldies! Paldies, Natālija! Jūs tikko atnācāt, Piki, jā. Vai citi kolēģi vēlas izteikties vēl? Mums vēl ir laiks papildu jautājumiem. Un uh, nekautrēties, varat uzdot tagad jautājumus. Labi, tagad atbildi. Paldies priekšsēdētājiem. Barnikungs, es pilnībā atbalstu jūsu norādi uz tiem punktiem, kurus jūs pieminējāt. Jā, šī apziņas radīšana, ja mēs tikai paraugāmies uz iepriekšējiem rezultātiem, kur bija Eirobarometra pētījumā, ir kļūst skaidrs, ka ir svarīgas izmaiņas GDPR šajos uh, pamatjautājumos uh, par pienākumiem un pilnvarojumiem. Un tas viss, protams, līdz šim nav bijis pilnībā redzams pilsoņiem. Tādēļ arī Eiropas komisija, tās nodaļas, uh, ir arī darba grupas, kas izstrādā iniciatīvas papildus vēl tam, ko mēs varam darīt savā darba jomā, kā savā ikdienas darbā. Un, protams, kā arī jābūt viedokļu apmaiņai pirms GDPR tiks iedzīvināts un pilnībā darbosies. Protams, ir arī jauni darba pienākumi. Paldies jums par norādi, ka pievērsāt uzmanību šim punktam. Es patiešām ceru, ka mēs varēsim iegūdīt vairāk vēl kompetences šajā jautājumā darbības. Un arī būs vēl pavasara konferences par datu aizsardzību un privātumu. Kiprā tā būs. Mēs uh, uzklausīsim par pašreizējām aktivitātēm, par DPS darbu. Eiropas padomes ietvarā un es domāju, ka mums vajadzēs padarīt uh, vairāk darbu un drusku vēl paplašināt šos standartu kanālus. Ir jābūt ar arī jauniem komunikācijas veidiem, un, protams, mēs arī izmantosim noteiktus tīklus, arī skolas, universitātes un uh, tam līdzīgi. Bet, protams, ka valodā ir jāmainās. Gribētu šeit uh, eh, 20 gadu pieredzi šajā jomā. Mēs esam uh, juristi, nejuristi, informācijas tehnoloģija eksperti. Uh, Datu aizsardzība ir ļoti sarežģīts jautājums, un tas vienkārši, vienkārši ir jāiztūko tādā vienkāršā valodā. Un uh, padarīt to visu digitāli, tas viss automātiski nenovērš, pie, ne, nenovēda pie šādas uh, aktivizācijas. Ir, protams, ka, ka jāizmanto kaut kāda cita ceļa, kā cilvēkiem radīt apziņu par viņu tiesībām. Par uh, procesu, mēs esam jau uz pareizā ceļa, bet domāju, ka vairāk darba ir jāizdara šajā ziņā. Par Jānu Ābrahti jautājumu. Pozitīvs rezultāts, jā, mans 25, 27. Mēs šeit runājam par papildus ieviešanas aktiem un deleģēš, eh, deleģēšanas aktiem. Tas ir aizstāts ar atsauci uz eh, vadlīnijām datu aizsardzības direktīvā. Milzīgs darbs ir jāpadara. Darba grupa pie tā strādā, bet, protams, ka nav iespējams. Nav izdarīt visu. Tātad darbs pie vadlīnijām ir svarīgs. Tam ir jābūt, protams, saskatām un iekļaujošām procesam. Darba grupā tas ir atkal jāaktualizē vispār datu aizsardzības jautājumu, protams, jāsēsta visi būtiskie, būtiskās iestādētās puses. Tas ir īpaši svarīgi. Esmu drusku skeptisku noskaņots par to, kas notiek dalībvalstu līmenī. Es uh, saskatu, ka tā ir tāda fragmentēta pieeja, ir valstis, kas ļoti novēlojušās kopējā procesā, savukārt citas apsver, ka ir nepieciešamas aktīvas rīcības. Jā, ir eh, varbūt, ka šeit var ievesties arī kļūdas, ievēršot kaut kādas papildus pasaules. Piemēram, viena valsts eh, ir eh, strādā pie likumdošanas, lai ieviestu pasākums. Varbūt tā ir tāda nepareiza izpratne par to, kāda pieeja ir jāizmanto. Es gribētu ieteikt īpaši parlamentam un šo komiteju, ja vairāk eh, ciešāk vērot, kas notiek dalībvalstu līmenī. Jūs esat lielisks instruments, lieliska grupa, kas varētu veidot eh, attiecības ar dalībvalstu parlamentiem. Mums bija, mēs apmeklējām pirms pāris gadiem ļoti interesantu darba semināru, un es ieteiktu, ka jūs varētu turpināt strādāt kopā ar dalību valstu parlamentiem, iestādēm par Eiropolu jautājumu. Mēs jau organizējam pirmo tikšanos 14. jūnijā. Ar JSB arī jau notiek inovācijas apmaiņa. Mēs apkopojam idejas par viņu ekspertīzi Un eh, mēs eh, tieši konsultējamies ar Eiropolu, lai īstenotu tās, to operatīvo darbu, par kuru jau ir bijis, eh, bijuši lēmumi. Mēs nesaskatām nekādu problēmu organizēt ar kolēģiem sinhronizāciju mūsu pienākumiem, darbiem un pilnvarojumiem. Tādēļ, ka mēs esam pieņēmuši principu par uh, uzraudzību un kontroli, bet mums, protams, ir uh, jāsinhronizē mūsu centieni un mūsu kolēģiem dalību valstīs. Bet, protams, mums ir jāapzinās, ka kooperatīvā valde Eiropolā, protams, ka tā strādā papildus šīm kopējām uzraudzības iestādēm, muitām un uh, uzraudzības koordinācijas grupai. Ir pienācis laiks to visu vienkāršot, un tādēļ mūsu viedoklis ir tāds, ka 45. regula 2001. gada mēs saprotam, ka komisija vēlas spērt soļus tālāk un uh, vēlas vairāk ambiciozu pieeju, bet mums, tas, ko mēs varam darīt, mums varētu ātrāk harmonizēt pārvaldību un uh, datu aizsardzības jomā viena opcija, jo normas direktīvā paredz par uh, politikas jūtēm un ieviešanas jomām paredz, ka datu aizsardzības uh, uzraudzība vajadzētu aizmirst šī sistēmas uh, trīskāršošanos un uh, datu aizsardzības uh, uzraugs. Protams, ka ir tāds centrālais punkts koordinācija par ētisko dimensiju. Uh, konsultīvā grupa, kas tā strādā neatkarīgi, tā ir neatkarīga iestāde. Ir pirmais uh, pagaidu ziņojums, kas būs uh, sabiedrisko konsultāciju pamatā. Mēs šeit organizējam darbu ar juristiem. 18. maijā notiks otra tikšanās. Uh, tur būs uh, zinātnieku tikšanās. Uh, no nozarēm pārstāvi un jurisdikšanās, un šeit ir arī augsta līmeņa eksperti iesaistīti. Mēs vēlamies, lai viņi sniegtu, iesniegtu savus ieteikumus arī sabiedriskās konsultācijas, un tas viss tiks apkopots līdz gada beigām, un tas būs temats otrā kārtā sabiedrības konsultācijās, un noslēguma versija tur būs reprezentēts šis pamatdokuments starptautiskā konferencē. Uh, Un uh, gribētu teikt, ka ir ļoti liela uzmanība visur pasaulē ir pievērsta ētiskajai dimensijai. Ideja, ka privātums un dabu, uh, uh, datu aizsardzības joma ir tāds ļoti būtisks aspekts, ir arvien vairāk panākt sapratne, ka cilvēki izprot, ka tas nav tikai jautājums par to, kā tehniski kaut ko īstenot, bet tas ir arī morāls jautājums, un arī uzņēmumi to arvien vairāk apzinās. Tātad, ja nepieciešams ētisks princips, kas ir jāiesnā, tad kurš ir tiesīgs izstrādāt atzinumus, noteikumus, mums šeit vajadzētu padomāt par papildus īstenošanu. Konferencē būs reprezentēti visi šie aspekti šajā virzienā. Eiropols. ir tīpaši ņemot vērā sadarbspēju. Ir laiks eh, tiešām rīto, eh, rīkot vairāk tādu pieeju, kas ir eh, vienota, jo ir vesela galaktika ar dažādām datu bāzēm un ir ļoti dažāda veida likumdošana, ļoti dažāda veida nolīgumi, un mēs saprotam, kā tas viss ir vēsturiski veidojies, bet tagad ir pienācis laiks to visu izvērtēt, un uh, mums ir vairāk jā, jāstrādā šajā ziņā ambiciozi, kā to visu apvienot. Domāju, ka šeit pastāv dubultošanas risks datu bāzēm, datu bāžu darbiem, ja vienkārši raukāmies uz mūsu nesenajiem atzinājumiem par šo iebraukšanas, izbraukšanas sistēmu, tad jūs redzat arī, ka daži dati ir, uh, tiek dubultoti vai saglabāti dažādās vietās un piekļuve. Un ļoti grūti arī kolēģiem ir vairākus gadījumos bijis piekļūt šiem datiem, pilnībā respektējot principus par uh, mēķu ierobežošanu par kontroli, es domāju, ka vislabāk varētu risināt šo jautājumu fokusēties, kas no vienas puses ir likuma ieviešana un otras puses uh, praktiskais darbs. Es domāju, ka šis uh, mums nevajadzētu šeit tik skaidri nodarīt eh, primārus un sekundārus mērķus. Un arī ir konkrēta grupa, kas ir komisijā, un eh, eh, rīt tiks publicēts arī ziņojums par astoņiem mēnešiem darba. Mēs ielūdzam arī apmeklēt šo grupu. Esam arī sagatavojuši paziņojumu. Jā, šeit ir jāraukās, kā datu aizsardzība var tikt harmonizēta, bet šeit ir jāraukās, kas ir nepieciešams administratīvā pieejā, bet no puses, kas ir vajadzīgs tieši likumdošanas darbā. Ļoti daudzi no labi izvirzītiem mēķiem nevar būt sasniegti tādēļ, ka ir pašlaik pastāv ierobežojumi. Vienkārši mainot likuma bāzi, protams, ka nevar, nav iespējams darīt, ko vien vēlas, jo likumdošanas darbības joma ir jārespektē. Bet datosardzība nav liels šķēršļis, lai panāktu vienkāršošanu harmonizāciju. Par 29. pānta darba grupu un vadlīnijām jūs jautājums. Domāju. ETTP tas, protams, kā ļauj. Strādā, esmu jau rezervējis telpas 24 Februārī mēs jau būs, esam sarīkojuši darbu grupu, raugāmies, kā sadarboties citiem kolēģiem, ir sagatavots uh, saprašanās memorandums, ir jāraugās arī, kādas intereses citām iesaistītiem grupām. Mēs šeit raugāmies, kāda šeit ir robežas, ko strādā citi grupi, un lai mēs atļautu mūsu darbiniekiem uh, kā strādās EDTP nākamajā posmā 29. panta darba grupā. Šeit, protams, tā ir atsevišķi, tas ir atsevišķi juridiskais eh, subjekts, un tādēļ mē, mums ir jāatskaitās par eh, budžeta jautājumiem, par eh, informāciju tehnoloģijām, par personālu un par visām aktivitātēm. Tā kā tas ir ļoti sarežģīts jautājumu loks, eh, bet eh, kolēģi pēc tā strādā par vadlīnijām. Es domāju, ka 29. panta darba grupa būs spējīga pieņemt daudz dokumentus, daži no tiem būs ļoti sarežģīti, piemēram, par eh, administratīvajiem sodiem. Mums vajadzētu šeit balstīties uz GDPR. varbūt, ka šeit nevajadzētu būt pārāk proaktīviem. Mums vajadzētu arī apzināties, ka GDPR arī īsteno atskaites principu un datu piekļuvas kontroli. Jā, ir interesanti, un esmu pārsteigts uh, šeit redzēt, ka tie, kas gadiem jau prasa lielāku elastīgumu, un mazāk šādu preskriptīvu GDPR vadlīnijas. Kā tas viss ir īstenojams konkrēti darbā, mums ir jāsabalansē šī izpratne, lai identificētu pareizo procesu. Pēdējie jautājumi par privātuma vairogu un bērniem, bērnu tiesībām. Par privātuma vairogu es turpinu atkārtot, ka mēs kā datu aizsardzības iestādes neesam pilnībā apmierināti par eh, garantijām, bet mēs eh, ieviesīsim lēmumus, mēs saprotam, ka daudz, kas jau ir ieviests, varbūt kā lielākā daļa problēma paliek eh, šī uzraudzība un 29. darba grupu mēs kā EDPS, mēs eh, šeit raudz, raugāmies, kāda ir eh, efektīva ieviešana. Šī drošā osta, eh, tas viss nebija pareizi ievies, nevis tikai tādēļ, ka uzraudzība, uzraudzības jautājumu dēļ, bet mums ir nepieciešams ieviest lēmumus. ASV mūsu kolēģi arī strādā pie šādiem, bet mums ir nepieciešami signāli. Signāli par, eh, kā funkcionē Federālā tirniecības komisija. Mums ir nepieciešams saņemt informāciju par nākotnes attīstības tendencēm, par FISA. direktīvu Tātad šie mūsu strateģiskie partneri ir ieinteresēti turpināt saņemt dokumentus, datus, kas pamatojas uz lēmumiem, lai ieviešana varētu būt efektīva. Mēs saprotam, ka tas ir liels izaicinājums administrācijai. Tas bija arī pirmā Obamas administrācijas tāds darba jautājums domāju, ka nevajadzētu aizkavēt kopīgā eh, pārskata procesu. Tur būs datu aizsardzības uzraudzības darbs. Arī jūsu delegācijas darbs šeit ir svarīgi. Mēs esam gatavi šim darbam un tam vajadzētu sniegt panākums šim darbam, lai novērstu to, ka, lai mēs atgrieztos pie situācijas, kā tā bija sākotnēja gribētu tikai pateikt, kā privātuma vairoks ir instruments, kas raugās uz pagātni, nevis uz nākotni. Tas ir instruments, kas ir attiecas uz datu nosūtīšanu, bet šis GDPR ir, eh, tas ir nepieciešams tiem, kas eh, nodrošina datu aizsardzības daudz plašākā darba eh, jomā. Perspektīva tāda, ka ilgākā laikā šo privātumu valoku vajadzētu aizstāt ar tādu vispārīgāku instrumentu, kas eh, panāktu arī tiesisko sistēmu saskaņojamību par bērnu aizsardzību. Es domāju, ka viena darbības joma ir radīt eh, izpratni apziņu. Otrs svarīgs jautājums, kas ir saistīts ar uzraudzību lēmu pieņemšanas procesā dalībvalstīs par šeit pārbaudas jautājumu, par kādu vecumu šeit ir runa, kas ir slieksnis aizsardzībai. 45. 2001. gadā ir ļoti labs signāls institūcijām. Es ceru, ka dalību valstis arī virzīsies pašā virzienā. 29. panta darba grupa arī iegūta darbu, lai noteiktu specifiskus jautājumus, lai radītu apziņu par iniciatīvām. Lai radītu apziņu par tām, par tiem jautājumiem. Un šeit tiek vākta informācija un notiek apmaiņa ar informāciju. Par visiem riska faktoriem. Paldies. Paldies. Lielas paldies par to. Un uh, ļoti īsi varbūt vēl papildus jautājumu. Uh, Man ir tikai jautājums. Direktīvu atsauca regula, kur ir stājusies spēkā. Vai šeit ir kāds, eh, eh, kāda iecera mainīt nosaukumu 29. pantam. Bekerkungs. Jā, dank, Jā, paldies priekšsādātāji. Viens jautājums. Kādu lomu spēlē pseidonimizācija? Papildinoši anonimizācijai. Paldies! Vai vēl kāds eh, grib izteikties pirms mēs beidzam skatīt šo punktu? Es saprotu, ka cilvēkiem akronīmi un nosaukumi ne visai interesē. 29. darba grupa pazudīs, ja pēc kāda mēneša jūs domājat nosaukumu, nav vajadzības to grozīt, jo to nomainīs jaunais teksts. Mēs esam analizējuši līdzības starp PDPP un EDPS, bet es domāju, ka mēs strādājam pareizajā virzēnā un paļaujos, ka. Uh, viss būs kārtībā. Par otru jautājumu runājot, GDPR tagad nosūta pareizus signālus, lai varētu dot iespēju kontrolētājiem atvieglot savu ikdienu, koncentrējoties uz informāciju, kas attiecas uz identificējamām personām kur juridiski regula ir jāpiemēro. Un tādā veidā var paredzēt un praksē ieviest piesardzības pasākumus. Taču pieredze rāda, ka pseidonimizēšana neko nedod tehnoloģiskā tendence ir padarīts individus identificējumus un atkārtot identificējumus. Ja var atļauties joku, tad sagaidu, ka pēc 10, 15 gadiem personas datu jēdziens pazudīs, jo tehnoloģijas attiecībā uz datu profilēšanu un mākslīgā inteliģence uh, atļaus personas identificēt pats anonīmas informācijas gadījumos, un tas pats attieksies uz pseidonīmiem. Es novērtēju likumdošanas pūliņus, eh, paredzēt pakāpeniskus piesardzības pasākumus, tehniskas analīzes jomā, lai mudinātu kontrolētājs pseidonizimēt, e, eh, informāciju mēs EIPEN e tīklā, kas ir paredzēts pētniekiem, esam iecerējuši iekļaut vairāk aplikāciju, lai labāk skaidrotu, kā datus var pseidonimizēt. Un es domāju, ka tas dos rezultātu. Tātad šeit ir interesanta iespēja datu kontrolētājiem. Bet nākotnē tas kļūs mobilāks. Paldies, ja visi ir izteikušies, tad mēs eh, varam beigt skatīt šo jautājumu, bet arī starp, eh, kad mēs runāsim maijā par interoperabilitāti, par ko stāstīs komisārs Kings, uh, tas būs gadījums, kad mēs atgriezīsimies pie šiem jautājumiem. Un arī mēs esam pamanījuši tos datus, kurus jūs norādījāt savā prezentācijā. Mēs cerīgi raugāmies uz ļoti labu turpmāko sadarbību ar jums. Paldies, Buterelīkums, un paldies kolēģiem, kuri uzdeva jautājumus. Kolēģi, mēs tagad varam pāriet pie ziņojuma par pētījumu Eiropas Savienības politika terorisma apkarošanas jomā atbilstīgumu saskaņotību un efektivitāte. Un Tas ir pētījums, kas ir sagatavots pēc mūsu un pēc afet lūguma, lai mēs varētu labāk identificēt terorismu tendences un terorismu draudus, kā arī pret terorismu pasākums. Šeit ir norādīti politikas opcijas, it īpaši ņemot, eh, koncentrējoties uz trūkumiem esošajās sistēmās uz uh, to, kā ierobežot terorismu aktivitāšu finansēšanu, uz uh, radikalizēšanas novēršanu, uz citiem pasākumiem. Un pētījuma autori abi ir klāt. Tie ir Bibi Van Ginkels no Startautiskā antiterorisma centra un Vims Vensings no Price Waterhouse Coopers Es sveicu abus autorus un aicinu viņus izklāstīt pētījumā būtību. Mēs izklāstīsim kopā šo pētījumu, un jo īsāk jūs izklāstīsiet, jo labāk, jo tad mums paliks vairāk laika jautājumiem. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, paldies par iespēju izklāstīt mūsu pētījumu Libe komitejā. Pēc eh, terorismu uzbrukiem, kādi notika Londonā, Stokholmā, eh, ir jārīkojas saskaņā ar Eiropas principiem un attiecīgiem spēlētājiem un darbiniekiem ir pienākums izvērtēt drošības situāciju un piedāvāt un ieviest jaunas politikas, kas būtu konsekventas un adekvātas. Un paturot šo pētījumu prātā, mēs esam mēģinājuši izvērtēt pašreizējo politikas veidu eh, arhitektūru Eiropā, attiecībā uz terorismu novēršanu, tajā skaitā ņemot vērā trūkums politikā un arī ņemot vērā tādus jautājumus kā ārējā sadarbība, robeža apsardzība, piekļuva šauģam, ieročiem, finansējuma ierobežošana, radikalizācijas prevencija un citi pasākumi E, mēs esam pētījuši politiku īstenošanas efektivitāti dalību valstīs un politiku konsekvenci. Pētījuma centrs e, līdz ar PVC lēma par pētīja pret terorisma pasākumus, e, atlasot septiņas dalību valstis. Vairākās jomās ir konstatētas pozitīvas praks, pozitīva pieredze ko noderīgi var izmantot nākotnē. Pētījums saucas politikas opcijas cīņā pret terorismu, un mēs koncentrējamies uz nākotnes draudiem, notikuma attīstību un piedāvājam veicams politikas risinājumus. Un eh, šodien kopā ar kolēģi Bibiju Van Hinkelu mēs izklāstīsim piemērus, kādus piedāvājam. Uh, um, šajā politikas darbā. Paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti, paldies par izklāstu. Runājot par pretterorismu politiku, galvenais ir, lai tā būtu efektīva, lai gan ir pilnīgi loģiski, kāpēc ka ik katra terorisma atentāta mēs eh, domājam, vai politika bija pietiekama un īstenot, vai ir jāizstrādā jauna, un mēs būtu varējuši nosaukt dažādus piemērus, diemžēl arī mēs esam. Um, Eh, parādījuši uz attēliem vienu no uzbrukumiem, kas notiks Zviedrijā, un varam domāt, vai īstenotās politikas bija pietiekamas, lai novērstu šādus uzbrukumus. Vai šis ir gadījums, kad ir pietiekamas antiterorismu politikas Eiropā? Šeit bija viens uzbrukuma veicējs noraidīts, eh, patvērumu meklētājs iesaistīts sīkai nozeidzībā un nevis kāds, kas ir daļa no plašā komunicējoša teroristu tīkla. Un viņš bija labi tā vietā, lai izplānotu darbības caur eh, nopietnām ieroču iegūšanas ķēdēm, viņš izvēlējās nozakt smago kravas auto uzbrukumu beigšanai. Tagad ir jautājums, kā, ko tas nozīmē draudu novērtējumā, politikas izvērtējumā? Un atbilde šajā gadījumā nevar būt vairāk kontrola loģistikas ķēdēm, bet mums ir jādomā vairāk par cīņu pret radikalizāciju un vairāk jādomā par agrīno pazīmju identificēšanu. Tāpat būtiski ir ievērot rot to, ka vairāk ir jāsako situācijas attīstības līknei, un šajos gadījumos sap, ir nozīmīgi saprast, kādas ir tendences. Jūsu priekšā ir attēli e, attiecībā uz viena e, uzbrucēja terorismu, un e, e šo tendenci var ņemt vērā attiecībā uz turpmākajiem pieciem gadiem. Mēs vērojam, ka ir vērojams pieaugums viena uzbrucēja veiktiem atentātiem. Un tāpēc policija ir nozīmīgi saņemt informāciju, lai agrīnā etapā varētu eh, rīkoties preventīvi. Nākošā tēlā jūs redzat vēl vienu tendenci analīzi, kas parāda to, kā pēdējo gadu gaitā ir dažādoti uzbrukumi ieroču un mērķi. Un arī tas ir nozīmīgi jūsu drošības un izlūkošanas aģentūras uh, vārdā, jo ir grūtāk aizsargāt no kāda, kurš ir vienkārši paņēmis virtuves nezi un uzbrūk cilvēkiem. Šeit nav kristāla bumba, bet tomēr tas palīdz jo labāk um, izvērtēt, saprast tendences. Ar to mēs esam mēģinājuši ilustrēt atsevišķas lietas, kas nerad iztrūkst vai kas ir norādītas ziņojumā. Mūsuprāt, ir būtiski investēt ilgtermiņu draudu analīzē, lai varētu veikt un kopīgi izmantot draudu analīzi, nevis kā gada pārskatu, ko sagatavo Eiropol vai ziņojumus, kuri ir paredzēti šaurākam ļaužu lokam. Lai apvienotu un kombinētu informācijas avots un tos efektīvi izmantotu, mums ir jāpanāk uh, iesaistīto pušu darbību konsekvence, un to labāk palīdzēs saprast nākošais attēls. Ar to mēs vēlamies parādīt to, ka ja mēs izvērtējam pret terorismu politiku Eiropas Savienībā, mēs varam uzsvērt, ka tos ietekmē krīzes. Šeit jūs redzat mērus un soļus un pasākums un stratēģijas un darbības plānus, kas notiek katru gadu, un jūs redzat, kā katru gadu, kad notiek teroristu uzbrukums, parādās jaunas politikas, un jūs varat domāt, vai tas ir tāpēc, ka ir notikusi nopietna analīze, vai vienkārši te tā ir bijusi vēl viena iespēja, lai iz, bīdītu jaunus pasākumus un mērus bez pienācīgas ietekmes izpētes, lai nodrošinātu mūsu darbību efektivitāšu. Savukārt, nākošajā attēlā jums ir pārskats, un es saprotu, ka Tas ir ļoti grūti pārskatāms un lēns, bet šeit ir visi tie pasākumi, ko veids Eiropa. Taču mēs redzam, ka pietrūkst konsekvences un viengabalainības. Tāpat arī kolēģi runās par robežu kontroli vairāk. Ja mums ir jārunā par datu apmaiņu un sadarbību, tad jūs varat runāt gan par Eiro, Eiropolu pretterorismu centra um, darbu, par to, ka tas ir stiprināts un ieviesta kopīga platforma informācijas apmaiņai starp dalību valstu drošības dienestiem. Tāpat var norādīt uz vairākām sistēmām robežu kontrolē Eiropā un Schengen zonā, bet ir pilnīgi skaidrs, ka šie pasākumi veicina drošību Eiropā un bez Eiropas Savienības tie nebūtu tikuši sasniegti. Ne visi Eiropas pasākumi ar nolūku apkarot terorismu ir ar izziņoto pievienoto vērtību. Piemēram, robežu pārvaldības gadījumā lielākā daļa pasākumu par uh, ārējās robežas aizsardzības pasākumiem, nav paredzēti tīri pretterorisma aizsardzībai un nerad tas pat nav mērķis. Daudzos gadījumos atsauce uz terorismu draudiem ir veicinājusi šādu pasākumu ieviešanu, un ja mēs, piemēram, runājam par smārt robežu sistēmu cīņā pret terorismu, tad pievienotā vērtība nereti šķiet ir neliela, ja mēs redzam nelielo aplēšu skaitu, bet arī prakti, praktiķi izteicās samērā skeptiski par pretterorisma vērtību šajā pasākumā. Nebija runa par uh, eh, sistēmas kā tādas pienoto vērtību. Vēl viens aspekts šeit ir informācijas apmaiņa, kā komisija 16. gada septembrī norādīja. Terorismu draudu uh, kontekstā ir liela atkarība no informācijas apmaiņa ne tikai no tiesības, starp tiesības sargājošajām, bet arī izlūkošanas uh, struktūrām. Un tik tiešām tas ir priekšnosacījums veiksmīgām pret terorismu darbībām. Tomēr pastāv fragmentācija Eiropas Savienības līmenī, un tas var novest, novest pie nopietniem uh, trūkumiem drošībā. Mēs redzam, ka no vienas puses ir policijas, no otras puses drošības un vēl citas eh, aģentūras patur sev lielu daļu informācijas, un tas nav saistāms tikai ar interoperabilitātes problēmām vien. Iepriekšējā attēlā mēs redzējām, kas notiek, ja datu bāze ir pietiekama dalībvalstī, bet nav koplietošanas sistēmas. Gan Eiropas Savienībā tāds tas noved pie trūkumiem eh, drošības jomā, neraugoties uz iepriekšējās sistēmas trūkumiem un tāpat arī ņemot vērā uz. Uzticība ir ļoti nozīmīgs aspekts mūsu turpmākai sadarbībai. Tāpat no otras puses mēs vērojam, ka pietrūkst uzticības starp dienestiem un starp dalību valstīm un starp praktiķiem dalību valstīs. Lai šīs bažas pasvītrot vēl vairāk. Vairāki praktiķi norāda uz gribas trūkumu, ko lietot informāciju. Atsevišķas valstis um, augšu pielādē ļoti daudz datu un informācijas, piemēram, Eiropas sistēmā, bet pa eh, beigās izrādās, ka meklējot šos datus dalībvalsts atrod pati savējos. Savukārt citas dalībvalstis rīkojas visai brīvi. Tāpēc ļoti nozīmīgs jautājums ir datu kvalitāte. Ir noderīgi tikai kvalitatīvi dati. Visa informācija ir jāanalizē, var izmantot eh, neraugoties uz um, esošo progresu, ir jāveic ļoti liela manuāla datu analīze. Paldies! Turpinu izklāstu. Ļoti nozīmīgi ir uzlabot pretterorismu politiku darbību. Viens ļoti nozīmīgs aspekts ir strateģisks redzējums, konceptuālas vadlīnijas, jo šobrīd ir tādas eh, fragmentētas politikas, kas ir dažādu daudzveidīgu pasākumu kopums, bet mums ir nepieciešama vadība šajā gadījumā, un tagad jūs priekšā būs attēls, ko jūs pazīstat. Uh, tie daudzie spēlētāji, kas ir iesaistīti politisko veidošanā, uh, un pastāv starp viņiem pārtraukta konkurence. Tas nepalīdz situācijai. Tāpat konceptuālu vadlīnu izstrāde nozīmē, ka jūs varat iekļaut gan īsa, gan ilga termiņa vajadzības. Ir jāpalīdz gatavoties esošajiem draudiem. Ir jādomā arī par ilga, par īsa termiņa draudiem un par eh, kopīgi izmantojamiem ziņojumiem. Tika norādīts uz to, ka svarīgi ir piešķirt vadību darbībām. Tāpat mēs vēlamies norādīt uz citām darbībām, Eh, kas ir būtiskas, eh, mums tādu ieteikumu nav visai daudz, kā kolēģis jau norādīja. Ir tik daudz pasākumu un mēru, kas ir pieejami un daudz no tiem būtiski, eh, daudzi no tiem vēl aizvien pārklājas, un kā jau es norādīju sākumā, pēc katra uh, uzbrukuma, ir e, reakcija, kas ir tīri cilvēcīgi saprotam, nāk klajā ar jauniem pasākumiem, bet arī ņemot vērā praktiķu viedokļus, viņi uzskata, ka būtiski ir uzlabot pasākumu ieviešanas un praksi un uz jautājumu, kas ir jums nepieciešams, lai jūs varētu veikt savu darbu labāk. Viņi ir norādīja, ka mums nekas cits šobrīd nebūtu e, vajadzīgs, mēs nevaram jaunas prasības piedāvāt. Tāpēc mēs gribētu aicināt jaunu platformu vietā, veidot par modeļus kopīgai izmantošanai un kopīgiem mandātiem dalībvalstīm tas varētu uzlabot sadarbības veidus. Ļoti svarīgi. Un ņemot vērā to, ka vēlamies palikt viļņu virsotnē, ir stiprināt preventīvo darbu viens no mūsu aicinājumiem būtu izveidots atskaitīšanās sistēma dalību valstīm, jo preventīvais darbs vēl aizvien ir uz visai brīvprātīgiem pamatiem. Taču atskaitīšanās sistēmas izveidošana nozīmē to, ka jo ir zināmā caurskatāmība, zināms spiediens no ārpuses, tas varētu līdzēt. Un visbeidzot pāris vārdi par kopīgo politikas ciklu. No nu, iepriekšējā attēla to tik labi nevarēja noprast, bet mēs redzam, kāpēc katra terorista atentāta ir pasākumi, darbības plāni un pēc tam nāk stratēģijas. Parasti par šīm lietām domājot, analizējot draudus, jūs nākat ar stratēģiju, īsākiem pasākumiem klajā, pēc tam darbības plāniem, platformu un tad paši pasākumi, bet šeit, šajos gadījumos šķiet vienmēr viss notiek otrādi. Tāpēc ir jādomā pār gudriem formulējumiem, jo nereti mēs redzam, ka ir pasākumi, kas nav balstīti uz pierādījumiem, un tie nespēja efektīvi darboties. Ir jānodrošina ietekmes izpēte un jāsamazina jebkuras nevēlamas negatīvas tendences. Ir jābūt regulārām konsultācijām ar ekspertiem par to, kas ir nepieciešams un kā tas varētu ietekmēt situāciju. Un vēl pēdējais aspekts, es to iekļāvu arī diagrammā, jūs redzat, ka nelielā porcija, kas ir paredzēta monitoringam un izvērtējumam, izturoties pret šo darbu nopietni, tam, eh, tam ir jābūt, tai ir jābūt tik tikpat lielai porcijai kā ieviestie pasākumi. Paldies par uzmanību. Tie ir mūsu secinājumi. Lielas paldies! Tad, tad arī šeit zālē ir pieejama ziņojuma, ziņojums drukātā veidā. Es pieļauju, ka būs ļoti daudz jautājumu par šo. Bet nu tad aicinu izteikties īsi, lai pēc tam vēlreiz mēs varētu apmainīties ar viedokļiem. Vispirms tad nu došu vārdu kolēģiem, kā tas ir norādīts, kā viņi ir pieteikušies. Vai jūs varētu norādīt, kurš tieši gribētu izteikties? Jo nu viss tā koordinātora lieta. Labi, sāksim ar cilvēku, kurš pieteicās pirmais, Lopez Agilār kungs. Aicinu visus izteikties divas minūtes. Protams, protams, šis jautājums tik svarīgs jautājums, tik liels izaicinājums mums visiem, mūsu komitejai, Libe komitejas kolēģiem. Mēs par to varētu stundām runāt. Ļoti skaidri jautājumi. Jā, tiešām liels paldies, paldies par ieguldīto darbu, paldies par prezentāciju. Paldies arī par to, ka dokuments tiešām ļoti izsmeļošs, detalizēts. Esam izskatījuši to un adekvāti arī visu izanalizēsim. Jautājums ir par cietumu sistēmas darbību. Protams, te ir vesela sadaļa, kas ir saistīta tieši ar uh, kriminālu noziegumiem un tiesu, bet nav īpaši izcēlts, kāda tad lombudu spēlējuma cietumiem. Uh, ieslodzījuma vietām. Dažās valstīs ir laba prakse, varam mācīties, kā mēs varam novērst radikalizāciju ieslodzījuma vietās un kā īstenot deradikalizāciju, e, izglītojot, socializējot um, cietumos un lai ieslodzījumi nebūtu laboratorija visiem naida cēlājiem. Otrs jautājums - kāda loma būtu spēlējama Eiropas Savienības pretterorismu koordinātoram, jo tāds mums ir. Mēs daudz runājam par Eiropolu, Eirojustu, varbūt pietiekami daudz nerunājam par šo ES pretterorismu koordinātoru. Kopkungs. Un viņš tad arī sniedz savu ieguldījumu pievienoto vērtību visā šo stratēģiju izstrādē. Paldies! Paldies! Un tagad. Halāho uh, kungs, jā, par Stokholmas uh, terorismu uzbrukumu ir gandrīz neiespējami pa, novērst šāda veida uzbrukums, un izskatās, ka radikalizācija šeit ir aktuālākais jautājums jo izskatās, jā, ka terorists eh, vienkārši bija dusmīgs tādēļ, ka tika noraidīta viņa eh, patvēruma pieteikums. Un eh, tā nu, bija jā, tā, tā, tā personīga atriebība, ko viņš īstenoja Zviedrijā. Un dažas gadus atpakaļ bija kāda līdzīga situācija, kur arī noraidītais uh, pātvērumu meklētājs vienkārši sadūr cilvēkus. Uh, Ir, protams, reliģiski motivēti uzbrukumi, bet dažos gadījumos, kā piemēram tas bija arī Stokholmā, izskatās, ka uh, nu, visa pamatā ir ļoti slikti pārvaldīta patvēruma procedūra. Ja visi patvērumu meklētāji tiktu aizturēti un pēc tam nosūtīti atpakaļ savām izcelsmes valstīm, tad Stokholmas uzbrukums nebūtu noticis. Un, kā teica arī uh, Jā, kolēģi, tad um, pēc katra uzbrukuma pieņemam aizvien vairāk, vairāk drošības pasākums, informācijas apmaiņa, uh, deradikalizācijas, deradikalizācijas jautājumi ļoti aktuāli, bet dažkārt, piemēram, Stokholmas gadījumā likumi nav galvenās problēma. Paldies, Argentīnī kundze. Liels paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka Eh, iepriekšējie kolēģi norādīja uz to problēmu, kas tagad ir mums celta priekšā, ja politiķiem ir viedokļa atšķirība par to, kas ir terorismu uzbrukuma iemesls, tad ir ļoti grūti eh, nāk lajā ar politiku, kas vienotu mūs visus. Es piedalījos, es strādāju 2000. Tātad 2006. gadā strādāja Amsterdamas padomē, ka tika nogalināts Teovans Goks, un uh, tās uh, tiešām izraisīja milzīgu ažiotāžu. Mēs darījām ļoti daudz, investējām daudz deradikalizācijas programmās, un izskatās, ka jau pēc 2010. gada tad bija Sīrijas karš, tagad ir džihādisti no nu jauna ir pievērsta uzmanība deradikalizācijas programmām. Uh, bet pa vidu bija kāds tukšums, kur pietiekam uzmanību netika pievērsts šim jautājumam. Viens no jautājumiem, ko vēlos uzdot, nu kā mēs varam uh, noturēt šo uzmanību? Uh, tad, kad politiķi maina savu uzmanības centru un maina finansējumu dažādiem jautājumiem, programmām, kā jūs varētu uh, palīdzēt um, noturēt šo jautājumu politisko debašu centrā. Tālāk par šiem vientuļiem uzbrucējiem, vientuļiem vilkiem. Kā jūsuprāt, to varētu novērst ilgtermiņā? Jūs runājat par ilgtermiņu pieeju, par uh, Eh, to, lai labāk mēs varētu sagatavoties nākotnē, bet tieši konkrēti, ko varētu darīt, lai novērstu tieši šo izolēto, vientuļo uzbrucēju mm, eh, uzbrukums. Tad eh, jūs arī. Runājot par dažādiem jautājumiem, taču, manuprāt, pēc uzbrukumiem mums ir jābūt un jānāk lajā ar piespiedu pasākumiem, kam ir tiešas, tieši sakars, tieši ietekmes cilvēkiem. Un kā mēs to varam atrisināt? Paldies, Intervalds kundze. Liels paldies priekšsēdētāji, liels paldies arī. Jo uh, kolēģiem, Gingelkungam, uh, Bensinkungam. Arī ir ļoti liela uzmanība. Es izlasīju jūsu ziņojumu, jūsu pētījumu, jo parlaments ir aicinājis jau vairāk kārt izvērtēt pretterorismu politikas un par to, cik šīs politikas ir efektīvas ilgtermiņā. Es ceru, ka mēs arī veiksim savu politisko izvērtējumu pavisam drīz, jo ir pēdējais laiks to darīt. Tiešām tas man pārs jāsteidz, ka debats kā labāk apkarot terorismu, ka šīs debats ir ļoti ideoloģiskas un ļoti maz orientētas uz konkrētu rezultātu sasniegšanu. Aukungs vēlreiz atkal to visu sasaistīja imigrācija, un tas viss ir tikai definīcija jautājums. Uh, Kād vienkārši kāds dusmīgs cilvēks, kas izmanto smagu automašīnu vai virtuves nāžas, jo viņš ir dusmīgs pret cilvēkiem, sabiedrību, valsti, rietumu valsti, pasauli kopumā, un kad viņš kļūst par teroristu, jo ļoti daudz cilvēki, kuri nogalina citus, tas, ko mēs saucam politiskiem iemeslu dēļ, viņi netiek saukt par teroristiem. Man ir iespējas, ka. Kā Šī definīcija nav skaidra un to ļoti plaši izmanto tieši ksenofobisku apsvērumu dēļ, ksenofobiskām vajadzībām un nevis, lai padarītu cilvēku dzīves drošākas. Man ir divi specifiski jautājumi. Deradikalizācija par to jau te tika runāts. Uh, par radikalizāciju. Es gribētu drīzāk runāt par vardarbības ekstrēmismu. Ir daudz radikāli cilvēku, bet viņi nevienmēr ir vardarbīgi. Mani pārsteidz tas, ka mēs cīnāmies nepārtraukti pēc simptomiem. Es redzu ļoti maz darba ārpus akadēmiskās vidas, lai saprastu, uh, kas cilvēkus dara tik atvērtus uz ekstrēmisma vēstījumiem, nu kādēļ kādu uzrunās m, mm, radikālismu propagandu, bet citus nē. Un esam no vēstures mācījušies ļoti maz, manuprāt, jo ir jau bijuši terorismu viļņi arī pagātnē. Cilvēki, kuri devās 30. gados uz Spāniju, lai cīnītos pret pilsons, pilsoņu kāru, viņu motivācija, valoda, m, mm, ir ļoti līdzīgi tam, kas notiek šodien. Un es tiešām aicinātu strādāt vairāk, lai saprastu, nu, kas ir tas, kas cilvēkiem liek pāriet vardarbībā, radikālismā. Otrs jautājums. Jā, terorisms jau pastāvēja arī, ko pirms 11. gada, pirms 9. gada 11. septembra. Un uh, šie teroristi mīnī bijis dažādi, bet mēs neesam neko mācījušies no tā. Man ir iespējas, ka mēs te izgudrojam no jauna velosipēdu un esam ļoti daudz ko mācījušies no terorismu viļņiem, kuri ir šalkuši pāri Eiropai iepriekšējo desmit gažu laikā, gadu laikā. Thank you, and Jan Albrecht, please. Yeah, thank you also from my side for the Paldies, Albrecht kungs, ka paldies arī par prezentāciju, paldies par šo pētījumu, kas ir ļoti svarīgs mūsu darbam. Tiešām augstu novērtēju to, kā tagad mēs sākam analizēt mūsu politikas efektivitāti, politika efektivitāti šai jomā. Jau tiešām sen runāju par šiem jautājumiem. Uh, un um, pieņemam aizvien jaunus pasākumus, uh, īsti pat nezinot, nu, fū, kādā virzienā ejam. Un tas pats notiek arī dalībvalstu līmenī. Man ir iespējas, ka ir 29 dažādas vīdes un apstākļi tam visam. Harmonizācija ļoti svarīgs jautājums, taču ir arī. Um, jāsaprot, uh, kas uh, jādara nākotnē, kas varbūt nav tik efektīvs. Tādēļ es vēlētos arī izcelt vēlreiz to, ka jūs norādat, ka viena no svarīgākajām analīzēm un secinājumiem ir tas, ka ir labāk jāīsteno un jāpiemēro tie pasākumi noteikumi, ko esam pieņēmuši. Uh, Es arī vēlētos norādīt uz to, kā nu kādam tas ir jādara. Jautājums līdz ar to ir sekojošs. Te daudz runājam par uh, teorētiskiem pasākumiem uz papīra, par datu bāzēm, par sistēmām, bet kā tad ir ar cilvēkiem, kas veic konkrēto darbu? Policisti, izlūkdienestu. Uh, Mm, darbinieki dalībvalstīs, jo gandrīz visi viņi strādā dalībvalstīs, dalībvalsts atbilstīgajās iestādēs. Nu, piemēram, mm, visi tie, kuri izmeklē teroristu uzbrukumu Stokholmā un kas strādā, lai novērstu šādus uzbrukumus, viņi ir viss kaut kur Eiropā. Viņi strādā mm, maz vidēju. Uh, izmēru iestādēs. Un tad kā jūs analizējat mūsu politiku šajā sakrā vai darām kaut ko, lai uzlabotu sadarbību uh, starp dalību valstīm vai kaut ko darām, lai analizētu, kur, piemēram, ir personāla trūkums, īpaši jau apmācīt personāla trūkums, ja runājam tieši par kiber, noz, kiber izmeklējumiem pārobežā, kur ir dažādas valodas un tam līdzīgi. Kā jūs raugāties, piemēram, arī uz kopīgo izmeklēšanas komandu darbību Eiropolā? Helga Stīvens. Dank u wel, voorzitter, beste collega's. Liels paldies, kolēģi. Pateicos mūsu viesiem par prezentāciju. Te vēlos runāt par vienu lietu, kā Eiropas Sanībā vairāk jāinvestē rīkos un instrumentos, kas jau ir mūsu rīcībā. Tātad šīs jās, jāizmanto daudz efektīvāk, labāk. Par koordināciju un sadarbību. Tas nav nekas jauns, tas jau spēkā kādu laiku. Kādēļ nav šīs koordinācijas Eiropas līmenī, vai tas ir saistīts ar to, ka dalībvalsts visus pašas grib atrisināt? Nevēlas sadarbību Eiropas līmenī. Zinu ka daži vēlas šo integrāciju. Nekur tālu jau bez tās sadarbības mēs nevaram tikt. Tālāk jāsaprot arī tas, ka šodien terorisms izriet no tās situācijas, kas ir tuvējos austrumos. Līdz ar to es domāju, ka mums ir ļoti liela uzmanība jāpievērš robežu drošībai. Ir jāaizsargā ārējās robežas Un eh, arī eh, jāsvēnē pie drošības politikas. Vai Eiropa ir darījusi pietiekami šajā jomā? Es zinu, ka komisija tagad ir eh, ļoti aizņemta ar politiku uzraudzību, bet vai mēs tiešām esam pietiekami darījuši? Zipels kundze, paldies! Atgriežoties pie Ginkela kungs sacīto par pasākumiem stratēģijām, es gribētu izmantot savus vārdus. Pēc katra terorismu uzbrukuma ir uzsaukumi pēc jauniem pasākumiem, taču mēs nekad nerunājam par skaidru stratēģiju. Nē, bija pirmie uzbrukumi un uh, Tie tika īstenoti ar šaujamieročiem, tad stiprinājām likumus pret šaujamieročiem, bet pēc tam bija smagās automašīnas, nāži un tagad būs likumi par smagajām automašīnām un nažiem. Nedomāju, kas ir saprātīgi. Jā, nu teroristi, kas nāk no dažādām tumsonīgām valstīm. Bet ir cilvēki, kas jau gadiem dzīvo mūsu valstīs, strādā un tad viņi radikalizējas. Taču es īsti neredzu milzīgu apetīti dalību valstīs runāt par novēršanu un integrāciju. Arī, kad runājam par cilvēkiem, kuri jau ilgi dzīvo mūsu valstīs un tad radikalizējas, tad arī papildus ir vēl šie vientuļie uzdrucēji, vientuļie vilki. Uh, Tad uh, es vēlos atgādināt arī par tādiem cilvēkiem, kāds ir Breiviks. Nu, kāda jēga ir no robežu kontrols vai tiešām uh, šis pasākums uh, ir risinājums? Mums ir jāstrādā labāk ne tikai prevencijā un integrācijā, ir jāstrādā vēl pirms notiek uzbrukumi, ir nepieciešama ekspertīze cilvēki, kuri mēģina noskaidrot, kas īsti notiek. Varbūt mums ir jābūt, jānodarbojas ar to, ka apmācām cilvēkus, lai viņi varētu integrēties un identificēt cilvēkus, kas varētu mm, radīt problēmas. Un tas nav nekas jauns uh, parlamentam. Uh, Ir taču problēma ar uh, informācijas apmaiņu papildus tām, ko teica Stīvens Skundze. Te nav problēma tikai starp dalību valstīm. Jūs to skaidri arī norādījāt. Tā ir arī problēma dalību valstu iekšienē. Dažādas aģentūras iesaistītās puses sēž uz savas informācijas un nedalās ar to. Uh, Un tā ir mācība, ko diemžēl dalībvalstis nav mācījušās pēc pirmajiem uzbrukumiem, kas notika Eiropas Savienībā par to, ka, jā, bija jau informācija, taču šī informācija nebija tajā vietā, kur tā būtu bijusi liederīga, lai varētu novērst uzbrukumu. Tā ir konkrēta problēma. To nevar atrisināt tikai ar likumiem. Uh, bet eh, drīzāk eh, aicinot, eh, informējot iesaistītās puses dalīties ar saviem datiem. Ja šīs debātes gala beigās var novest pie rezultātu par to, ka katreiz nevajadzētu runāt par jauniem pasākumiem, kas citas starpā ir ļoti dārgi, mēs tērējam lielu naudu visos šajos pasākumos, te ir nodokmaksātāja nauda. Tāpat laikā nevaram pateikt, ka jā, tagad uh, visbeidzot mums ir kaut kāda lielāka drošība. Mums ir jābūt uh, progresīvākiem, jārisina viss šīs lietas preventīvā fāzē. Jāuzlabo ekspertīze, lai varētu risināt jaunos izaicinājumus, kas uh, var rasties mums priekšā, un tiešām arī jāmainās ar uh, nepieciešamo informāciju. Citādi mēs pieņemsim simtiem pasākumus, bet tam nebūs liela jēga. Un tā ir Lūdzu Grīsbeks kundze. Paldies! Liels paldies par pētījumu un arī par uh, ļoti sintētisko prezentāciju. Jā, tiešām žēl, ka pētījums ir pieejams tikai angļu valodā. Es būtu gribējusi, lai šis teksts būtu arī manā dzimtajā valodā. Tas būtu vienkāršāk. Liels paldies! Liels paldies jums arī par um, atbildēm, par to, um, kā jūs analizējat arī Eiropas politikas. Tas arī ka jūs izcēlāt uh, šo uh, ārkārtīgi lielo sadalījumu, nošķirtību, lai atbildētu terorismu uzbrukumiem, un esmu pārliecināta, ka mums ir jāapvieno spēki. Nekādā gadījumā mēs nevaram vienkārši uh, izveidot atbildu būķieti, bet ir jābūt vienotai stratēģijai, un nevaram vienkārši reaģēt uz katru terorismu uzbrukumu. un reaģēt ar uh, tikai tādām daļējām atbildēm. Jā, apvienojot spēkus, mums arī kopīgi ir uh, uh, jāsavāc izlūgdāti, izlūk informāciju, lai koordinātu pasākums. To jūs skaidri arī atgādinājāt šeit dokumentā. Kā arī jāizveido tādi instrumenti, kas tiešām būtu eiropeiska rakstura. Te negribu no jauna komitejas priekšā atkārtot, eh, nožēloju to, ka daži no mums joprojām runājot par pasažieru datu reģistru, instruments, kas nav Eiropas instruments, bet kurš eh, apkopo dažādas nacionālus instrumentus un kas nepalīdz sniegt Eiropisko atbildi, proti izveidot Eiropas instrumentu, lai varētu efektīvāk strādāt. Tad arī savā prezentācijā, un arī tas ir atrodams dokumentā, jūs uzstājāt, uh, uzstājāt uz to, ka dažas datu bāzes nav īsti saskanīgas, dažas datu bāzes vispār nesniedz nekādu pievienoto vērtību. Varbūt šai sakarā jūs arī varētu paskaidrot, uh, nu, ko jūs varētu tieši piedāvāt šai sakarā, kas būtu darāms, kādi dati trūkst, uh, tad kādi uh, saskanības elementi būtu vajadzīgi. Jo, nu, mm, jā, mums visiem kopīgi ir jāsniedz atbildes uz jautājumiem par to, kā efektīvāk cīnīties pret terorismu, kā arī uz blakus jautājumu kas ir aktuāls pilsoņiem, nodrošināt viņu drošību. Ja varam atbalstīt šo milzīgo izaicinājumu, tad mums ir jāsadā kopā vienotā stratēģijā. Un mazinot nesaskanības un uh, trūkumus uh, tiesību aktos. Ļoti daudz jautājumu no manas puses, bet es domāju, jā, ka jūs uh, varēsiet atbildēt to. Un pavisam īsi jautājums no manas puses. Paldies par uh, šo pētījumu. Piekrītu Intevēldas kundzei. Es ceru, ka varēsim izmantot šo debatēs, ko noturēsim uh, par to, ko īsti mēs darām. Jūs runājāt par šo jautājumu, kāda ir Eiropas Savienības pievienotā vērtība, un te runājat ļoti tieši par to aicinu izlasīt visu šo uh, tekstu. Ir um, padomē vairākas darba grupas, bet ir tikai divi, uh, divi fórumi, kurus uh, strādā ar terorismu jautājumiem jaunais komisārs un terorismu koordinators. Vai pareizāk sakot, pretterorismu aktivitāšu koordinators. Līdz ar to mans jautājums ir sekojošs. Tu arī redzam šeit pētījumā. Tātad Eiropas Savienības uh, darbs, un jūs te runājat par uh, izglītojošu darbu, nu, tas varētu būt satraucoši dažiem, bet tas tā ir, jā. Mēs esam iegrimuši uh, preterorismu failos, PDR, uh, finansiāla izsakošana tā tālāk tā projām. Mans jautājums runāt par jauno stratēģiju un Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Ņemot vērā, ka tā dalība valstu kompetence, politiska apsvēruma, cita apsvēruma, praktiska apsvēruma dēļ, ka vienmēr būs šis neskaidrais satvers. Vai tam ir jābūt striktākam? Tad kādai būtu jābūt Eiropas Savienības stratēģijai? Nu, teiksim, kādā virzienā mums iet? Jūs sakāt, ka 2000. 2005. gada ES pretterorisma stratēģija ir izgāzusies. Ja tas ir tā, tad kādēļ? Jo mēs te uh, strādājam ar dažādiem likumdošanas uh, daļām, un jā, piekrītu, ka nav nepieciešams pieņemt jaunus likumus, jāīsteno esošie. Taču mums nemaz nav tik milzīgs iespējas to darīt. PDR ir īstenots, jā, bet ir daudz citas jomas, kur uh, mēs neko daudz nevaram darīt, un nevis tādēļ, ka mēs to negribam darīt, bet tādēļ, ka mums ir Eiropas Savienība un tādi noteikumi. Un vēl viens jautājums. Jūs runājat par to, ka politika nāk lejā ar jauniem likumiem, jo cilvēki to sagaida. Un jā, ir, tad, kad notiek, ir šīs jums, kur ir terorisma aktivitātes, bet ir kaut kādi, jo. Uh, modeļi, paraugi, kur politiķi dara pretēji, jo proti aicina īstenot esošo. Es te neprasu, lai jūs nosaucat valstis, bet vai ir kādi šādi um, gadījumi, jo daudz par to runā. Jo pārsvarā politiķi nāk lai ar jaunām iniciatīvām vienkārši tādēļ, ka cilvēki to sagaida, viņi vēlas tikt nomierināti un tam līdzīgi. Well, it's... Thank you all so much for all your... Paldies, paldies visiem par jautājumiem. Jā, nu tas arī jo apliecina to, ka mūsu paveiktais darbs šajā ziņojumā, šajā pētījumā, ka, nu, tas tiek vismaz lasīts un uh, arī pārdomājam dažādas lietas, iesakām varbūt pat uzlabot. Nu, tiešām jautājumu bija ļoti daudz. Uh, mēģināšu atbildēt uz uh, lielāko daļu, un tad arī kolēģis noteikti reaģēs. Vispirms par Lopez Agelāru kungu jautājumu par ieslodzījumu vietām, kā tas ir sasaistīts ar uh, uh krimināla tiesu sistēmu, radikalizācijas problēmas uh, cietumos, vai ir kāda parauga prakse šai sakarā. Tas ir nedaudz tālāk par to, ko mēs darījām ziņojumā, bet, nu, labi, varu uz, tomēr uz to atbildēt. Un tad arī tas sasaucas ar komentāru, ko izteica Intevelds kundze par terminoloģiju, par radikalizācijas definīciju. Radikāls atšķiras no radikalizācijas. Radikalizācija ir process. Eh, kas var novest pie vārdarbīgas darbības, un es domāju, par to mēs varam vienoties, jā. Un tad, kas no tā izriet, tas var būt terorismu uzbrukums, deradikalizācija. Ir tāds uh, dīvains termins. jo tas nozīmē, ka, ja ir zināms tāds radikalizācijas tāds stāvoklis, pie kur jūs nevēlaties atgriezties, nu kopīgais šis analīze pieredze norāda uz to, ka piemērojot deradikalizācijas metodas, nemaz nav tik vienkārši, jo jūs nevienmēr varēsiet pārbaudīt rezultātus. Mēs tik daudz nerunājam par uh, uh, šo attieksmi, bet par, uz, par tādas uzvedības mainu, un tad te ir runa pāri iesaisti ka šī vārdarbība ir daļa no tad jūsu uh, noskaņojuma attieksmes. Bieži vien tiek teikts, ka ieslodzījuma vietas ir centri. Ja jūs mm, doties uz cietumu, noteikti tiksiet radikalizēts. Nu, tas ir nedaudz pārspīlēti. Bet riska faktors, protams, ir. Tas būtu labāks termins. Tas arī nedaudz ir atkarīgs no dalību valstīm, jo ir jā, dalību valstis. Uh, kur ir daudz investēts dažādās programmās, programmās cietumos, e, kur ir arī dažādas konsultācijas ar psihologiem, reliģiskiem vadītājiem, dažādas citas programmas, kas jau tiek piemērotas ieslodzījuma vietās tad, kad cilvēki iznāk no cietuma un integrēs no jauna sabiedrībā, ka tiešām ir daudz investēts jau viņa uh, reintegrācijas um, procesā. Ir arī nodrošināts šīs atbalsta uh, palīdzība, lai cilvēki paliek uz pareizā ceļa nu, tiek uh, palīdz, palīdz, um, palīdz cilvēkiem atrast mājokļus, ja jūs esat bijis uh, ieslodzīts par terorismu, diezinu vai, ir uh, viegli atrast dzīvokli. Un tad arī tiek norošināta šī palīdzība ikdienas dzīvē ikdienas problēma risināšana, atgriežoties sabiedrībā. Tad arī tiek nodrošināts atbalsts sab, um, ģimenēm, jo nu, tas ir tas sociālais, uh, tā ir tā sociālā vīde, kur tiek viņiem palīdzēts. Lai viņi, piemēram, varētu risināt problēmas, no kurām viņi kaunās. Ir dažāda parāga prakse dalība valstīs, kur ir izveidot šīs programmas, un man ir jāteic, ka, diemžēl, ir arī daudz citas valstis, kur joprojām tas vēl nav tā. Arī šos uh, izcelības centri, derekalizācijas centri, ieslodzījumu vietu centri ir platformas, kurā mainīties ar paraugu praksi. Uh, dažādās dalību valstīs. E Par uh, Eiropas Savienības pretterorismu uh, centru, ko pieminēja uh, Lapis kungs un arī vairāk citi deputāti. Vai jūs gribētu varbūt kaut ko piemitināt, kolēģi? Eiropas Savienības pretterorismu koordinators. Jā, šī pozīcija ļoti interesanta viņam ir jābūt spējīgam ar ļoti ierobežotu mandātu un ierobežotiem resursiem, tā ir jāsaka, panākt ļoti daudz, kas ir iekļauts darba kārtībā, lai cilvēki apzinātos, nu, kā ir realizējama analīžu rezultāti, bet tas tāds neliels birojs. Un uh, ir arī komisārs ar savu biroju, un tas varētu, ka mums jāparaugās, kā viņi, lai sadarbojas kopā Un eh, pirms vairākiem mēnešiem pirms eh, tika aizvēts mūsu, mūsu, mūsu nodaļa, tad jāraugās, kā šīs eh, darbības pārklājas un kādā veidā pārbaudīt situāciju, lai neviens neierobežotu otru lomu un kurš izpilda kuru lomu. Un, ja, bet, ja mēs raug, raugāmies uz kuram ir jāizdod šīs strateģiskās vadlīnijas, par kurām ir runa arī ziņojumā, tam ir jābūt kādam, kuram ir ļoti spēcīgs mandāts, kas patiešām var nodrošināt, ka viņš varētu savienot visus politisk, politikas jomas un uh, arī to visu saskaņot arī starp dalību valstīm. Šī Kerkov kā Eiropas Savienības pilsoņu koordinatoram. Tam ir jābūt eh, informācijā, izvirzīt jautājumus, iekļaut jautājumus darba kārtībā, tas ir eh, jau ļoti daudz, bet turklāt vēl viņam nav šāda mandāta, lai vēl tālāk ietu šo jautājumu risināšanā. Jautājums par to, kā apstādināt šos eh, vientuļos vilkus, lai mēs saprastu, kas notiek. Tas ir saistīts arī ar jautājumu, ko uzdev arī citi deputāti kā saprast būtiskos faktorus, kādēļ cilvēki ir tiek pakļaujuši šādā ietekmē, kā šos faktorus pārnest pareizās politikas atbildēs, lai rīkotos pirms tam un nevis tikai pēc notikumiem. Un es tā es nepiekrietu novērojumam, ka nekādi centieni nav izdarīti, lai pētītu šo situāciju. Ir bijuši tādi centieni, bet, protams, ka ļoti grūti šajā jomā tiešām izprast, kā strādāt ar šiem cilvēkiem, kas ir šajā kategorijā. Protams, ir jābūt eh, laikam, ir jāveido uzticības attiecības, lai saņemtu šo informāciju no viņiem. Un eh, lai mēs tādā veidā varētu veidot šādus, eh, šādu izpratni par to, kādi faktori ir tie, kas izdara ietekmi. Un eh, situācija katrā atsevišķā gadījumā ir atšķirīga, nav tāda vispārīga iespēja aprakstīt šādus tipiskos faktorus, bet tādēļ mums ir apkopoši katrs atsevišķies faktors. Viena no jaunajām lietām, uh, proti, kā ņemt vērā arī šo pētījumu rezultātus, viens no jauniem aspektiem ir tāds, ka definitīvi ir attiecība starp šīm uh, mentālās veselības problēmām, ka cilvēki ir ļoti pakļauti ietekmē no ārpuses. Viņiem ir uh, vājums, viņiem šā kognitīvā atvērtība mentālās situācijas dēļ, un tādēļ viņi ir vairāk pakļauti šādām ietekmēm no ārpuses patiešām ļoti stingras norādes uz to, kas ka apmēram 60% līdz 60% no cilvēkiem, kuri ir iesaistīti terorismā, un uh, izmeklēšana parāda arī no agrākiem gadījumiem, ka viņi arī agrāk ir bijuši viņi ir bijuši uh, saņēmuši pakalpojumus no sociālajiem dienestiem, uh, kas rūpēs par mentālo veselību, uh, vai nu viņi ir noraidījuši ārstēšanu, vai tā ir pārtraukta. Šeit patiešām var konstatēt, ka ir tādas nopietnas bažas. Pamata iemeslus saprast, kādēļ tas rodas, tas ir ļoti svarīgi. Bija arī jautājums no Sargantīnī kundzes puses par eh, apdraudējumu vai problēmu par šo po, nogurumu no politikas. Tagad trūkst interese. Jā, tas ir mūsu ieteikumu centrā, raugoties uz šo atsevišķo teroristu jautājumu. Un šeit ir jāsaglabā tāds pamat līmenis sapratnē par to, kas notiek, lai saprastu, kādas tendences rodas, lai redzētu, lai pārklāšanās šeit ar, saskar, ar uh, migrācijas politiku un problēmu, kas rodas šajā jomā, kādā veidā sasaistīt šīs problēmas un arī ar iztumtāmiem mazāk aizsargātiem grupām sabiedrībā, lai saglabātu šo pamatlīmeni izpratnē. Un arī preventīvais darbs ir, cik daudz mums laiks ir, jo jautājumu ir ārkārtīgi daudz. Jā, ziņojums ir ļoti interesants tādēļ. Nākamais punkts arī mums vēl ir, būs jāizrunā, nu kāds 9 minūtes vēl apmēram palikušas. Jā, mēs esam ļoti precīzi šajā komitejā. Jā, tādēļ es arī jautāju. Jautājums bija arī par to, kā parādīt, ka ja kaut kāds jauns uzbrukums notiek, kā veidot preventīvu politiku lai būtu iespējams iztenot jaunas pasākums, jo šeit ir cilvēki grib redzēt, lai kaut kas notiek, kaut kas tiek darīts. Es domāju, ka tas ir uh, saistīts ar tādu lielu apņēmību politikā, lai būtu regulāri ziņojumi, kas ir sabiedriski pieejami, kuros tiktu pateikts par to, kāda apdraudējuma veidi pastāv, uh, kādi, kādas aktivitātes notiek, lai vērstos pret to. Ir arī, protams, kaut kas tāds, ko mēs nevaram garantēt. Simtprocentīgi drošību nav iespējams garantēt. Protams, ka vienmēr ir iespēja kaut ko uzlabot, bet uh, drīzāk vajadzētu uzsvērt, ka darbs ir padarīts šajā jomā, nevis aicināt kaut kāds jauns pasākums īstenot. Pat uh, tie, kas strādā praksē, nemaz uh, neaicina kaut ko tādu ieviest ko esam iemācījušies pirms uh, eh, 11. septembra. Kādreiz mums uh, šķiet, ka gan izvana kas, neesam neko iemācījušies un esam atkal un atkal uz tiem pašiem ceļiem un uh, situācija tāda paša un ka vajadzīga tāda ļoti stingra, skaidra atbilde, pieeja. Šeit vajadzētu raudzīties uz to, kas to visu izraisa ilgtermiņā kādi, kādi apstākļi, kas rada šo, šo terorismu, kādi tiem ir iemesli, kādas saknes. Cīņa pret ekstrēmismu mums ir preventīvi jāatcerētās pret, lai cīnītos pret ekstrēmismu. Raudzie, raugoties pāri Atlantijas okeānu, tur ir jauna administrācija. Pret šo vardarbīgo islāmismu un tas attiecas uz uh, sabiedrībām kopumā. Protams, arī, protams, jaunas radikalizācijas formas, un šeit, ko no tā viss var mācīties, protams, to ļoti grūti šeit ir aptvert. Bet, protams, ka tas nav arī pilnīgi taisnība, jo mēs redzam, ka uzlabojas apmaiņa ar datiem, un daudz centieni jau ir tikuši izdarīti, lai uzlabotu situāciju. Un varbūt mans kolēģis varētu pateikt vēl pāris vārdus par šo jautājumu. Lūdzu. Jā, paldies. Gribētu pievienot tam, ko jūs teicāt, proti, ko esam no tā visi iemācījušies. Interesanti ir arī konstatēt, ka, ja mēs raugāmies uz dalību valstu, dalību valstu ekspertiem un praksē strādājošajiem, dažās rietumu Eiropas valstīs mēs eh, redzam, ka uh, šiem terorisma viļņiem, tas bija nieku atšķirīga situācija nekā vairākās Austrum Eiropas valstīm, kas attiec uz apdraudēm tur no terorisma puses. Piemēram, labējā spāna ekstrēmisms, vardarbīgais ekstrēmisms, kas varētu izraisīt uh, apdraudējumu. Šeit, kā mēs varam uh, kombinēt šos punktus, ja mēs attīstām Eiropas Savienības politiku kopumā, uh, kad lai tas iekļautu pēc iespējas vairāk šīs atšķirības arī pāris vārdus par datiem, datu bāzēm un drošības jautājumu. Ābraks kungs pieminēja, ka kādreiz jums tāda sajūta, ka ir uh, 29 uh, dažādi, dažādas vidas, nav tikai tāda kopīga Eiropas Savienības izpratne. Jā, viss, kas ir Eiropas Savienības līmenī, mums ir 28, 28 atsevišķām dalībvalstīm, protams, ka situācija ir atšķirīga un nekad nekopē vienu otru. Dažādos veidos, kā ir organizēts gan juridiskais ietvars, un, protams, ka tas padara sarežģītu visu šo ne tikai katrā atsevišķā dalībvalstī, bet arī starp dalībvalstīm sadarboties, uzlabot sadarbību, ja šīs barjeras netiek novērstas. Lai kopīgā aina kļūst vēl sarežģītāka, jo, ja ir iesaistīta dažādas iestājas puses, kas cīnās pret terorismu, muitas un citas aģentūras, tas viss padara vēl sarežģītāku dabūt šādu kopāinu un raudzīties, kā mēs varam harmonizēt un apvienot centienus, kas arī ir sarežģīti, un tas ir saistīts ar šo sarežģīto ainu, ka dati un informāciju vāc dažādiem mērķiem, un, protams, kādreiz ir no vienas puses informācija un dati var palīdzēt eh, preventīvi cīnīties eh, pret eh, teroristu uzbrukumiem bet eh, tā vienmēr nav informācija, kas ir tikusi vākt tieši šim mērķim attiecīgā laika brīdī. Un eh, tādēļ, ka ir ļoti sarežģīts konteksts, ne tikai dalībvalstī, bet visur kopumā, būs eh, tas ļoti sarežģīts uzdevums pareizos datus pareizajā laikā nogādāt pareiziem cilvēkiem. Turklāt, dažas lietas, kas būtu jāņem vērā, īpaši, ja runa ir par jaunu datu bāžu izstrādi, ir jāredz, ka lielākā daļa no instrumentiem, piemēram, robežu drošībā, ir attīstīti ne tikai, lai cīnītos pret terorismu, bet daudziem mērķiem, piemēram. Ja mēs patiešām gribam cīnīties pret terorismu, tad būtu labi paraudzīties, kas būtu vislabākā sistēma, lai cīnītos tikai pret terorismu vai preventīvi cīnītos, lai vispār šādi uzbrukumi notiek. Un, uh, protams, ka ir vēl daudz citi dažādi mērķi, ko, kas šādām sistēmām ir, bet koncentrēs tikai uz šo, un daudzos uh, gadījumos tiek uh, prezentēta kaut kāda risinājuma, bet tad vajadzētu pārbaudīt tieši uz šo aspektu, un tas būtu kaut kas tāds, ko varētu padomāt. Tālāk. Nav jau runa tikai par datu bāzēm un sistēmām, bet arī par cilvēkiem kas strādā. Mēs neesam izpētījuši tik daudz resursi. Strādā dažādās dalību valstīs, kādas ir prasmes šiem cilvēkiem, profesionāls kompetences, kas ir iesaistīti cīņā pret terorismu dalību valstīs. Bet vispārīgi runājot, mēs varam redzēt, ka ir atšķirīgi budžeti atsevišķās dalību valstīs Kādreiz eh, budžets ir samazināts eh, ekonomiskās krīzes dēļ, un eh, uzmanība, kas tiek pievērsta šim jautājumam, ir samazināta, un, protams, tas viss ir jāpapildina, bet dažreiz šīs prasmes ir kaut kas tāds, ko nevar tā vienkārši iemācīties, bet tas ir arī process, kas notiek darbā, veidojas, un, kā jau teicu, mēs neesam izpētījuši kādā apjomā cilvēki, šīs personāls tiešām ir attiecīgā līmenī, kas nepieciešams, bet no otras puses, lai gūtu labāku ainu par to, kas dalībvalstīs ir eh, izdarīt šajās jomās, kā pieminēja jau Infeldes kundze, vairāk vajadzētu uz rezultātiem orientēties. Kāds ir sasniegtais rezultāts, kas ir sasniegts atsevišķās dalībvalstīs, kādi pasākumi arī Eiropas Savienības līmenī un dalībvalstu līmenī jau ir sasniegti. Liels paldies uh, jums abiem! Jā, patiešām kompliments jūs darbam, kā jūs pieminējāt, pašlaik ir tiešām tādas liels debats par to, kam ir, kāda loma ir. Es domāju, ka mums ir ļoti tāda stingra, ļoti spēcīga loma. Un kas tagad ir jādara, ir jāievieš visi pasākumi, apkopot visus jautājumus. Protams, ka ir uh, ļoti vērtīgs jūsu ziņojums, ko var ļoti labi var izmantot, un paldies, kolēģi, šeit kopijas ir pieejamas zālē. Lies paldies uh, par jūsu ļoti labi veikto darbu. Kolēģi, mēs uzreiz varam ķerties, eh, jo šo. Jā, un eh, mēs eh, sniegsim arī informāciju no izpētes grupas par Schengenas sistēmas darbību. Tikai gribētu jums atgādināt tiem no jums, kas vēl nezin to, ka ir eh, iedibināta darba grupa Libes komitejā, lai labāk izpildītu politiskās kontrolas lomu par Schengenas sistēmu. Mums ir nepieciešams, ir īpaši pašlaik, saprast precīzi, kas notiek ar Schengenas sistēmu un ir jāveic izpēte un kontrole par izmaiņām Schengenas zonā. Šoreiz ir pirmā reize, kad mēs uh, uzklausīsim darba grupas uh, darba rezultātus un esmu nodomājis to veikt arī regulāri. Un uh, esmu ļoti pateicīgs Karlos Koeljo, kas ir uh, pieņēmis uh, šīs darba grupas vadītāja posteni. Un tagad lūkšu Karlos sniegt pirmo atsauci par to, kāds ir bijis šīs darba grupas darbs. Paldies, priekšsēdētāji, šī darba grupa tika izveidota, lai nodrošinātu, ka parlamentam ir visas tiesības īstenot demokrātisko kontroli. Es um, atskaitos komitejas priekšā tik daudz, cik tas ir nepieciešams un jūs pieprasiet. Pieprasāt. Pēc uh, sarunām ar padomu parlamentam izdevās apstiprināt jaunu Schengens izvērtēšanas mehānismu, ar kuru uh, mēs garantējam to, ka parlaments tiek pilnībā informēts šajos jautājumos, saņema piekļuvu dokumentiem, taiskaitā klasificētiem tādiem kā izvērtējumu un ieteikumu dalībvalstīm. Ar prieku ziņoju, ka mēs gatavojamies piektajai sanāksmei un esam jau rezultātus pasnieguši. Pirmkārt, komisija parlamentam jau nodrošina mutisku brīfingu par informāciju, kas attiec uz Schengens izvērts mehānismu, kas būtu ārējās robežas, kopīgā vīzu politika, Schengens informācijas sistēma, datu aizsardzība, policijas eh, sadarbība un atpakaļ nosūtināšana. Pirmajā eh, brīfingā mēs runājām par eh, Grieķijas un Horvātijas ar ārējām robežām. Otrkārt, pēc šiem brīfingiem parlaments pirmo reizi sagatavos ziņojumu par Schengenas darbību. Treškārt, mēs esam spēruši izlēmīgus soļus, lai nodrošinātu to, ka dokumenti ir parlamenta Mm, deputātiem pieejami drošajā lasīšanas telpā. Un, visbeidzot, mēs uh, saņemsim visus dokumentus no komisijas. Tomēr pagaidām tā tas vēl nav. Kā jūs zināsiet, vakardien komisija trešo reizi piedāvāja to, lai iekšējās robežu kontrolas tiek pagarinātas Austrijā, Vācijā, Zviedrijā un Norvēģijā ja pēdējo. Ir divi gadi pagājuši, kopš mēs esam atjaunojuši iekšējās robežu kontrolas. Gads ir pagājis kopš piecas valstis vienlaicīgi notiekušas iekšējās robežu kontrolas. E, pusgads ir pagājis pēc komisijas termiņa kas tika noteikts eh, Schengenas eh, atgriešanai atpakaļ ierastajā situācijā. Situācija tāda, kāda tā ir. Es teiktu, ka tā vieš raizes, bet parlamenta rīcībā nav visi fakti. Mēs nezinām, kas notiek um, uz šīm iekšējām robežām, jo mēs neseņemam informāciju. Atgādinu, ka šī gada sākumā šeit pat es aicināju komisiju, kā mēs varam izvērtēt, vai šīs kontrols ir nepieciešamas, ja mūsu rīcībā nav attiecīgās informācijas, kādas kontrolas tiek īstenotas, cik daudz nelegāli imigranti ir aizturēti kāda veida un kāda tipa kontrolas tiek īstenotas, kāda ir šo kontroļu ekonomiskā ietekme. Šie jautājumi ir spēkā praktiski arī 5 mēnešus vēlāk, un pagaidām parlaments ir nekādu informāciju vēl nav saņēmis. E, pazīstams Britu žur, Eiropas žurnālists ieguva savā rīcībā šos dokumentus pirms Eiropas parlaments. Noslēgumā piebildīšu, ka esmu uzrakstīs komisāram Avram Mopulusam lūgumu sniegt mums šo informāciju, bet es domāju, ir pienācis laiks nosūtīt formālu pieprasījumu. Tāpēc aicinu jūs atbalstīt manu vēstuli kā steidzamu Lībe komitejas vārdā. Esmu gandarīts, ka mēs esam spēruši soļus, lai parlaments varētu labāk Eh, nodrošināt tos sasniegumus, ko pilsoņi vērtē visaugstā, kas ir Schengen un brīva pārvietošanās. Tomēr vēl ir daudz darba, kas ir jāveic šajā jomā. Paldies, Karlos, un pirms es dodu vārdu Silvijai Bodilai. Es vēlos piebilst, ka tevis teiktais pilnībā pamato mūsu lēmumu izveidot šādu garba grupu par Schengen zonu. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, es bez kavēšanās sagatavošu vēstuli komisijai, lai pieprasītu sniegt mums informāciju par to, kas notiek uz iekšējām robežām. Tie, kuri izteicās skeptiski par vēl vienu darba grupas izveidi, piekritīs, ka mums ir jākoncentrējās uz šo jautājumu. Paldies par šo veikumu. Un tagad es došu vārdu Silvijai Gjomai. Paldies, priekšsēdētāji! Vienlaicīgi kā pēdējā šī rīta sociāldemokrāta pārstāv, bet arī uh, E, kā cilvēks, kam šis temats ir tuvs, es vēlos pateikties Karlušam Koeļu par paveikto darbu. Es domāju, ka arī tas notiek ar citu deputātu atbalstu. Un Šis milzīgais darbs, it īpaši par pēdējo sadaļu, ir nozīmīgs, un es gribētu atbalstīt komisijas priekš, komitejas priekšsēdētāju sacīto. Es pilnībā atbalstu šo pieprasījumu sniegt informāciju attiecībā uz lēmumiem Schengens sakarā par notiekošo jautājumi ir gana sensitīvi, mūsu prasība ir leģitīma un tā ir jāatbalsta. Paldies! Paldies, Silvija Bodila! Paldies, priekšsēdētāji! Es no savas puses piebildīšu, ka pilnībā piekrītu deputātu Koeļo sacītajam. Darbs ir jāpaveic, jādod parlamentam iespēja veikt savu uzraudzību, gribu piebilst vienu aspektu par informāciju, kas nāca no komisijas puses attiecībā uz sešu mēnešu termiņa izvērtējumu tas, ko ir darījusi Dānija un Zviedrija, tiks atceltas identitātes kontrols. Es apsveicu komisijas iniciatīvu pa attiecībā uz šī pagaidu kontrolēm. Tam ir jānotiek uz nepieciešamības un proporcionalitātes pamatiem ar ierobežotu uh, ietekmi laikā un apjomā, bet tajā pašā laikā ir attiecībā uz robežu šķērsošanu ietekme bijusi vismazākā. Ja mēs redzam to, kas notiek Zviedrijā, Zviedrijas dienvidos starp Kopenhāgenu un Malmi robeža, bija radījusi nopietnus traucējumus, laika zudumus, tika saņemtas daudzas sūdzības no uzņēmumiem Zviedrijas dienvidos, jo tie bija nopietni ierobežojumi, e, lai pārvietotos starp Kopenhāgenu un Malmi. Tas attiecās arī uz e, darba ierobežojumiem. Daudz strādājošie pārvietojās no vienas vietas uz otru. Es uzskatu, ka tajā pašā laikā šos ska, uh, ierobežojumus eh, nedrīkst uztvert nenopietni. Parlamentam ir skaidra misija, ir jāpārbauda proporcionalitātes pasākumiem, kā arī jāpārliecinās, vai tie nav pārlieku uzpūsti, un ka, lai dalībvalsts nedara visu, kas ienāk prātā. Tas um, paskaidro labāk uh, kāda situācija bija Zviedrijā, uz tilta un cik daudz neizpratnes bija sabiedrībā par Schengenu un tas pilnībā atspoguļo to, ka mums ir nepieciešams papildus kapacitātes darba grupas darbam un ekspertu tam mēs arī nosūtīsim vēstuli bez kavēšanās. Protams, man jāatvainojas, ka kāda kaut kam ir jābūt darba kārtībā ceturtdienā, tuvāk dienas beigām. Paldies Karlosam, Karlošam un Silvijai par to, ka jūs palikāt līdz šim laikam. Mēs šo eh, jautājumu pārunāsim nākošajā Libisanāksmē un kopīgi ar koordinatoriem. Tāpēc tā skaitā, ka tas ir tik svarīgs jautājums uz šobrīd. Paldies, Karlo, šoreiz. Un tagad mēs pāriesim pie pēdējā darba kārtības punkta, kas ir vēl viens svarīgs punkts. Attieci, tas attiec uz pretkorupcijas ziņojumu. Un Idikungs ir ceļā. Es domāju, ka mums jāizdomā cits teikums, lai ne teikt, ka viņi ir ceļā. Punkts bija paredzēts uh, skatīt uz pulksten. Uh, 11.50. Jā, mēs redzam, kas notiek, ja sasteigts darba kārtība. Mums tagad ir jāgaida līdz 11.50. Cerams, ka kāds no deputātiem vēl būs palicis. Sofija, tu paliksi kopā ar mums līdz 11.50. Sorry, I don't want to put you on the spot. Silvija, can you... Vai Silvija paliks ar mums? Jā, pat ja jūsu kompānija ir. Yeah, es negribētu būt vienīgā. Mr. Onidi is on the way. Onidi kungs ir ceļā. Mēs varam varbūt eh, par to vēl parunāt, cik ilgi tas varētu būt. Tas ir filozofisks jautājums, ir tīpaši traumēšanas režīmā, bet es nevēlos pārtraukt sanāksmi. Tas var radīt neveiklo pauzi. We just have, I think, just to save the blushes of my break until 11.50. Es tomēr aicinu pārtraukt darbu līdz 11.50. Tas būs, tā būs neformāla pauze līdz 11.50. Viņš būs klāt pēc piecām minūtēm. Check, um, before... Un pārbaudīsim vēl to, ka Timermaņa vēstule ir saņemta jūs esat tajā ieskatījušies. was way more disciplined. Colleagues, thank you for your patience. Um... Dargie kolēģi, paldies par pacietību. Atgādinu, ka 25. janvārī komisārs Timermans mani informēja pār pretkorupcijas veikto darbu Eh, Vēstulēs kopija jums ir pieejama un tajā ir runa par to, kā viņš pamato savu viedokli. Mēs esam atkārtot aicinājuši publicēt otro pretkorupcijas ziņojumu 16. gadā, jo mēs uzskatījām, ka tas ir noderīgs. Mēs lūdzam drošības um, ģenerāldirektoru vietnieku mūs informēt par pēdējiem notikumiem un ņemot vērā pamatojums. Onīdī kungs, vārds jums tagad un paldies, ka esat mūsu komitejā. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par uh, ievadu. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs atradīsim arī citas uh, iespējas, kad vairāk deputātu varētu būt klāt, kad mēs varam runāt par šo jautājumu. Es domāju, ka šī ir joma, kurā parlaments vienmēr ir atbalstījis iniciatīvas, kuras komisija veido gadu garumā pirmā vicepriekšsēdētāja vēstulē ir uzsvērts tas, cik svarīgi ir izdarīt, turpināt spiedienu un e, paturēt kā prioritāras pretkorupcijas darbības, un tas attiec uz visai plašu lietojumu. Tāpat arī mēs redzam, kādas ir leģislatīvās iniciatīvas no komisijas puses antikorupcijas jomā, tāpat arī dažādās iniciatīvas naudas atmazgāšanas direktīvā eh, sapka, eh, panāktais eh, darbs, tāpat Eh, pasākumi pār konfiskāciju, mm, kas ir veikta bez pierādījumiem par finanšu interešu aizstāvības pasākumiem šeit tas ir norādīts ne tikai gadziņojumā, bet arī e, direktīvā. Mēs sagaidām arī to, kā tiks panākta pozitīva virzība par Eiropas eh, prokurora amatu jautājumu. Tāpat mēs regulāri mēs jūs informējam, un pēdējais, pēdējā informācija ir bijusi par valsts iepirkumiem. Uh, Un jaunā likumdošana šajā gadījumā ir viens no tēmatiem, ko jūs esat regulāri uh, atzīmējuši, tā ir trauksmes cēlāja aizsardzība un viņu piesaistē ir vēl viena joma, kurā mēs skatām dažādas opcijas par pretkorupcijas politiku izvērtējumu, un manuprāt, tā ir komitejas eh, prioritāte. Šajā sakarā man ir jāatvainojas mūsu institūcijas vārdā, jo mēs būtu vēlējušies mazliet iepriekš ar jums izrunāt dažādus veidus, kā uzlabot darbu vēl jau vairāk, tāpēc, ka mēs uzskatām, ka pirmais ziņojums, kas tika 14. gadā publicēts, bija tāds, kurš kopīgi mums palīdzēja skatīt antikorupcijas pasākums dalību valstīs un palīdzēja dažādos veidos mums uzlabot to, kā mēs izvērtējam pūliņus un koncentrējamies uz atlikušajiem vājajiem punktiem, un jāsaka, ka tādu ir daudz. Kas mūs mudināja pieju mainīt? Diskusiju laikā par ziņojumu mēs konstatējām, ka Pēdējo trīs gadu laikā ir bijusi iespēja panākt uzlabošanos tajā, kā mēs uzlabojam rādītājus, izmantot to metodiku, kā arī, lai stiprinātu mūsu kapacitāti, lai mēs varētu identificēt svājos punktus un meklēt korekcijas pasākums pieņemtais lēmums šogad nesagadā, nenāk klajā ar ziņojumu, bet drīzāk pilnībā izmantot pusgada ciklu, vadījās no tā fakta, ka mēs vēlamies pāriet no atskaitīšanās procesa uz plašāku rekomendāciju fāzi, un mēs uzskatām, ka mums ir maksimāla kapacitāte ietekmēt pārmaiņas, ja mēs to darām formālā, bet arī visdrīzāk um, tas būtu būtiskākais instruments mūsu rīcībā, lai mud, viestu pārmaiņas ekonomiskajos un regulat noteikumu grozījumos uz šo aspektu antikorupcijas jomā mēs liekam lielāku uzsvaru semestra laikā. Februārī jūs redzējāt, kā 13 mm, dalība valstis ir izstrādājušas plašas pretkorupcijas daļas un stiprinošos pasākumus, savu kapacitāti antikorupcijas aspektiem, un 17. maijā ļoti drīz jūs redzējāt, ka tas tiks sagatavots kā valstīm specifisks rekomendāciju saraksts, aicinot pievērst visas lietas lielāku uzmanību, un arī mēs sagaidām vislabākās iespējas panākt straujas uzlabošanās dalībvalstīs. Lūdzu, nesaskatiet šajā lēmumā, nenāk klajā ar formālu ziņojumu, to, ka mazinās pretkorupcijas prioritāte, drīzāk pilnīgi otrādi, mēs to vēlamies pārveidot pār visefektīvāko instrumentu. Un tas arī atspoguļo to, kā mēs pret to izturamies nopietni, un ļoti no, nu, nozīmīgi ir bai, mainīt mūsu pieju, veicot izvērtējumu šim nolūkam, mēs turpināsim izmantot tos pašus rīkus e, mūsu rīcībā esošos, mūsu ekspertu rīkus, plārstāvot visplašāko spektru, taiskaitā no starptautiskām organizācijām. Un tas nenozīmē to, ka mēs apturam savu pieju, atbu atbalstot pasākumus, kurus mēs attīstām, lai dalībvalsts varētu uh, labākā veidā nodrošināt korupcijas apkarošanu. Tas attiecas uz finansiālu kapacitāti, kapacitātes veidošanu un to ekstensīvo darbu, ko esam īstenojuši gadu gārumā, vai apmainoties ar pieredzi un citu darbu visās jomās. Tāpat mēs esam iekļāvuši vai ir vēl papildus elementus antikorupcijas semestra darbā un arī esam paredzējuši to, lai notiktu nepārtrauktība un, un mēs jau šobrīd strādājam pie nākošā semestrā fāzes sagatavošanas, veidojot ļoti rūpīgu analītisku bāzi, kas atspoguļotu situāciju visās dalībvalstīs. Paldies priekšsēdētājiem! Sī. Liels paldies! Jā, ceturtdiena. Um, un man jūk lietas. Nu, tagad uh, uzklausīsim kolēģis, man arī ir ieteikumi. Rādev kungs, kungs Intevelds kundze, uh, Gījums kundze, lūdzu Silvija. Arī jūs vēlaties labi. Sāksim ar Rādev kungu. Paldies, priekšsēdētāji. Gudētais un īrikungs ir uh, Eiropas komisijas oficiālais paziņojums, kurš 14. gada februāra. Un tur tiek teikts ļoti skaidri, ka korupcija joprojām ir izaicinājums Eiropai. Un uh, tas skar visas ES dalību valstis. Korupcija. Jāskat kā prioritārs jautājums visās dalību valstīs. Mm, toreiz Mālstrēms kundze bija komisāra, viņa arī šajā paziņojumā saka, ka mums nav e, skaidri jāpasaka, ka ir nepieciešams vairāk par vienu ziņojumu, lai izskaustu korupciju. Man ir trīs jautājumi. Kad komisija nāks lejā ar otru ziņojumu par eh, korupcijas situāciju un par Eiropas stratēģiju cīņā pret korupciju? Kādēļ? Komisija apli, apgalvo, ka visā Eiropas Savienībā ir korupcija, kādēļ tikai Bulgārija un Rumānija tiek objektīvi uzraudzītas. Komisija nepārtraukti apliecina un atkārto, ka tāda nāks klajā ar otro ziņojumu, taču Bulgārijas un Rumānijas monitoringa ziņojumi turpinās, vai piemērojam dubultos standartus. Paldies, Intervēlts kundze. Jā, paldies. Liels paldies Onīdī kungam. Man nav šaubu par to, ka Eiropas komisija nav mazinājusi savu darbu cīņā pret korupciju. Tā nav problēma. Taču esmu tiešām vīlusies tajā, ka komisija ir izvēlējusies neizstrādāt vairs ziņojumu, jo tas niedz iespaidu, ka uh, pretkorupcijas cīņa ir kaut kāds administratīvs uzdevums, ar ko var nodarboties ierēģi. Taču tas ir politisks jautājums, par ko ir jādebatē šeit Eiropas parlamentā, balstoties uz Eiropas komisijas izstrādāto ikgadējo ziņojumu. Ne tikai tādēļ, ka mums patīk debatēt, bet tādēļ, kā mēs arī pieņemam likumus. Mums ir jāpieņem likumdošana. Tad, nu, vai jūs varētu lūdzu apzīmogot šo likumu un mēs rūpēsimies par pārējo? Nē, tāds nedarbojas. Eiropas Savienība ir politiska, politisks veidums, mums ir nepieciešams politisks debatas. Otrakārt, tās, ka Eiropas pusgadā eh, esat iekļauts šo jautājumu labi, tas ir eh, lieliski, bet ar to nepietiek, jo korupcijai nav tikai ietekme uz ekonomiku un finansēm. Korupcijai ir ietekme, kā mēs redzam, uh, arī ietekmi ļoti konkrēti uz Eiropas Savienību, uz demokrātiju, uz pamatiesībām likumu varu. Un ir ļoti cieša saikne starp esošajiem apdraudējumiem, demokrātijai, pamatiesībām un korupcijai. Līdz ar to es nesaprotu. Uh, Jūs izstrādājat tik daudz ziņojumus visu gadu, kādēļ tieši no šī ziņojuma vajadzētu atteikties. Es tiešām aicinu Eiropas komisiju pārdomāt šo savu lēmumu. Un visbeidzot, un te arī tagad vēršos pie priekšsēdētāja Mēs pieņēmām pagājušajā gadu priekšlikumu par demokrātiju, pamatiesībām, likumu vāru, un tur arī mēs ieteicām to, lai komisija arī tādu apkopot visu šos ziņojumus, tā skaitā arī korupcijas ziņojumu un arī. Jo, um, lai iekļautu pamatiesības, mēdī plurālismu un tā tālāk tā joprojām tiesu varu bet no komisija noraidīja mūsu piedāvājumu. Es domāju, ka komisija to varētu pārdomāt, atklājot, ka komisijas rīcībā sošie instrumenti nav adekvāti. Priekšsēdētē devēršos arī pie jums, jūs zinat, ko es teikšu. Es uh, uzskaitu, ka mēs, vismaz kā Eiropas parlaments, Īgadējo pamatiesību ziņojumu pārvēršam par daudz plašāku ziņojumu, kur skatām arī likuma varas jautājumu, tiesu sistēmas jautājumu, bet šis jautājums par to, vai komisija nāks vai nenāks klajā ar savu pretkorupcijas ziņojumu, arī tas ir jāiekļau šajā ziņojumā, ko šķiet izstrādās Engels kungs. Es ceru, ka jūs šo priekšlikumu pārdomāsiet un pieņemsiet attiecīgu lēmumu. Jā. Jā, pal, protams, atbildus tev sacīto, bet es ilgāk uh, atbildēšu šos tavu jautājumu vēlāk. Silvija. Jā, pavisam īsi. Par um, to, ka nu vajadzētu šeit būt vairāk klāt uh, deputātiem. Jā, nu, ir. Uh, šis iespējas par to, ka varbūt situācija netiek tiek pietiekami izvērtēta un nekādā gadījumā nevajadzētu situāciju novērtēt par zemu. Ja mēs pareizi saprotam, rezumējam, tas, ko jūs piedāvājat, ir uh, tagad atteikties no ziņojuma, bet nāk lejā ar rekomendācijām. Jā, nu labi, mēs uh, eh, nenorādīsim to, bet es gribētu tomēr kādu precizējumu. Un arī sastāvdaļas diezgan ar to, ko teica Sofija. Nu, piemēram, par darba grāfiku, kādi konkrēti termiņi, lai jūs varētu to precizēt, un otrkārt, ka organizē, organizēsiet dialogu ar Eiropas parlamentu. Paldies! Čāver kungs, jūs neesat komitejas vīrs, bet lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par doto iespēju. Esmu budžeta kontrols komitejas loceklis un strādāju pie šī svarīgā ziņojuma. Jautājumu paldies arī Unaidī kungām par to, ka esat ieradies. Uh, Es domāju, ka būtu tiešām labāk noturēt šīs diskusijas ar vicepriekšsēdētāju Timermani, jo jautājums ir ļoti svarīgs. Man te ir divi komentāri. Nerunu turpināt ar pretkorupcijas ziņojumu. Vispirms procesuāls jautājums, un pēc tam būs jautājums par saturu. Procesuālais jautājums. Ja mēs pat pieņemam šo jūsu komisijas lēmumu, bet no nu es to nedaru, uh, Pat tādā gadījumā es uzskatu, ka lēmums neturpināt uh, šo ziņojumu izstrādi, domāju, ka te ir jānotur plašāks diskusijas ar iesaistītajām institūcijām, tā skaitā ar Lībe komiteju, komiteju, lai nonāktu pie šī lēmuma, ka nav nepieciešams turpināt darbu pie pretkorupcijas ziņojuma. Esam bīlušies par to, ka eh, ne, nu, nav skaidri noteikts diskurs par šo jautājumu par saturu tagad. Nu, problēma ir tāda, ka, ja es piekrītu, kā pusgads ir ļoti labs eh, veids, eh, kā var izcināt pretkorupcijas jautājumus, taču, kā jau tas tika minēts, tas nav tikai ekonomisks dabas jautājums. Uh, Un varbūt eh, būtu tomēr arī jāanalizē citi korupcijas aspekti. Tad pretkorupcijas ziņojums sniedz arī komisijai iespēju sistemātiski uzraudzīt korupcijas situāciju dalību valstīs. Es nedomāju, kā tikai un vienīgi ar pusgadu mēs to varam atrasināt. Tālāk. Tikai deviņas no 28 dalību valstīm. Um, arī pieņēma pretkorupcijas pasākumus, tad iespējams, ka lielākā daļa dalību valstu vispār būs uh, ārpus visa šī izvērtējuma, netiks novērtētas. Un beidzamais jautājums no manas puses par <clears throat> pirmo pēdējo pretkorupcijas ziņojumu. Izskanēja kritika uh, par to, ka tikai 28 sadaļas nav 29. sadaļa par Eiropas Savienības institūcijām tas eh, nebija ziņojumā, bet no sistēmiskās pieejas bija vēl iespēja to iekļaut, taču pūzgads mums nesniedz šādu iespēju eh, runāt arī par situācijas institūciju darbā. Bet tas būtu ļoti svarīgi. Raudzīties, kāda ir korupcijas situācija arī Eiropas Savienības institūcijās, un to mēs citādāk nevaram risināt kā vien neatkarīgā ziņojumā. Paldies! Paldies, Javor kungs, par jūsu sacīto. Mums jau ir bijušas diskusijas ar uh, Igauņu tieslietu ministru, un viņi risinās uh, dažs no šiem svarīgajiem jautājumiem. Un to es arī ieteikšu. Ieteikšu koordinatoriem to visu apspriest tālu. Bet mums ir jāspēr šis pretkorupcijas solis. Un par Sofijas sacīto ir jānotur arī diskusijas ar Engels kungu. Viņš ir referents. Un arī koordinatoriem ir jānāk lajā ar priekšlikumu par šo ziņojumu apkopojumu. Jūs varbūt varētu nāk lajā ar rakstisku tekstu, vispirms ar diskusijas Rengela kungu un tad koordinatori. Nu, es domāju, ka tas jāizdara ātri. Tālāk par jūsu sniegto atbildi, Nidikungs. Tas jūs nepārsteigs, ka es piekrītu Gijums kundz sacītajai. Intervēlds kundze sacītajam par pretkorupcijas ziņojumu. Tā jēga bija simbolā par un struktūrā. Jūs dzirdējat arī no citiem kolēģiem, kādēļ šis ziņojums bija svarīgs. Nu, ja mēs varētu saņemt arī informāciju par rekomendāciju termiņiem, ja tomēr nebūs šīs informācijas, mums vajadzētu saņemt vairāk informācijas par saturu un kas tur ir. Nu, jūs vienkārši to pasludinat, bet, mums to, bet mums ar to nepietiks. Uh, tad nu tiešām arī pieraksējiet to kā mūsu kopīgo viedokli par rekomendācijām. Vienkārši piefiksējiet, ka te ir jāparedz termiņi, satura un saturs, lai iestātu to, ko mēs gribam pretkorupcijas ziņojumu. Es zinu, ka Gomes kundze, jums kas sakāms? Piedodiet, ka nokavēju. Es biju Panamas dokumentu izmeklēšanas komitejā. Jā, ļoti labi eh, iegansts. Es rakstīju pirmajam vicepriekšsēdim Timermanim par šo jautājumu, izsekot savu negatīvo viedokli par komisijas lēmumu atteikties no šī ziņojuma. Un viens no iemesliem, kas man tika minēts, rakstiskajā atbildē, ka tagad tas viss ir Eiropas pusgadā. Jā, bet nu, lieta jau tāda, ka tas tur nav. Jūs zinat, ka kolēģi, kas piedalījās arī šajā darbā pie Eiropas semestra pusgada, tur nebija nekādas sakars ar cīņu pret organizētu un uzliedzību korupciju, tā tālāk kolēģi no ekonomiskās komitejas, piemēram, komisijas. Nē tas nav uh, pietiekams arguments, kādēļ nav šī ziņojuma. Ir nepieciešams, absolūti nepieciešams šis regulārais ziņojums. Mēs to prasām no komisijas un uh, absolūti nepieņemami tas, ka komisija tagad lēmusi vienkārši no šīs savas apņemšanās atkāpties. Un Idikungs Varbūt jūs varētu arī sniegt eh, rakstisku atbildi. Ja vēlties ko sacīt, lūdzu. Pavisam īsi priekšsēdētāji, paldies arī par to, ka runājat tik atklāti <clears throat> un tieši par šīm greko diskusijām. Jā, turpinās diskusijas un sniegšu tad arī jaunāko informāciju atbildot uz Gomešas kundu sacīto. Nu, šeit nav jautājums par to, ka mēs mēģinām rast iegānstus. Um, nē, ir pieņemts lēmums. Tagad uh, mēģinām uh, nākt, uh, nu tagad skaidrot, uh, kādē, kāds ir uh, lēmuma pamats. Te viena lieta, otra lieta. Ir svarīgi ne tikai nonākt pie labajiem rezultātiem, kā tas ir iepriekš darīts ar labu ziņojumu, bet lai mēs kopā arī varētu norādīt, ka tādējādi esam efektīvāk, ka varam panākt labākus rezultātus tieši ar šo pusgadu. Un viena vien fundamentāla lieta ir tajā, kā. Sistemātiskais monitorings turpinās. Mēs to nezaudējam tagad, kad um, pārējiem no ziņojuma uz pām, eh, pusgada lietu. Esmu pārliecināts, ka un ar to, par to diskutēsim ar sekretariātu priekšsēdētāju, lai arī regulāri mums būtu iespēja sniegt jums informāciju par šo sistemātisko monitoringu dalībvalstīs, kā arī monitorējot uh, dalībvalstu ieguldīto darbu, kā arī sniegsim padomus dalībvalstīm, lai tās uh, uzlab, varētu uzlabot situāciju. Kur mums arī ir vēl jāroda risinājums? Tad šis uh, komentārs. Jā, korupcija ļoti plaši jēdziens, politiska problēma, kā un uz kā pamata mēs varam veikt politisku izvērtējumu un noturēt politiskas debatas par dažādiem pretkorupcijas dimensijām. Te arī uh, Esmu droši, ja jūs neesat apmierināts ar to, apmierināt ar to, kāds būs pusgada rezultāts, un ja pusgads jums nesniedz nepieciešamo informāciju, lai būtu politiskais um, um šīs izvērtējums, tad mēs varam sniegt jums arī informāciju pēc būtības, lai būtu politiskās debates. Un tad arī komisija ir jūs partneris, lai nonāktu labākie rezultāti. Tātad mēs uh, nezaudējam uh, pretkorupcijas cīņu no stāva uzmanības loka un uh, augsti novērtējam darbu, kas ir paveikts šai kontekstā un tiešām cerams, ka 17. maijā rekomendācijām uh, mēs. Uh, valstu specifiskajās rekomendāciju kontekstā pusgadā mēs varam arī runāt par dažādiem korupcijas pasākumiem dažādās dalībvalstīs. Šis rīks ļoti efektīvs. Jā, varbūt trīs nelieli papildinājumi. Ja jūs varētu atbildēt, tas ir no citām komitejām atsauces. Varbūt jūs varētu īsi atbildēt. Un uh, vispirms vārds Elī. Liels paldies, prieks, piedodiet, ka nokavēju, bija citā sanāksmē. Es nedzirdēju pilnīgi visu, taču varu norādīt arī, ka IKO starpgrupas vārdā, kas nodarbojas tieši um, <clears throat> pret korupcijas jautājumiem un uh, organizētas noziedzības jautājumiem, uh, Mēs arī ļoti negatīvi reaģējām uz lēmumu nepublicēt jauno pretkorupcijas ziņojumu. To gaidījām, to prasījām no komisijas jau zinām laika atpakaļ, un mēs nevaram piekrist šim lēmumam. Līdz ar to vēlos uzdot jautājumu, kā jūsuprāt Eiropas pusgadā jūs varēsiet sniegt pietiekam informāciju par korupcijas risku Un tad kā šis politiskais lēmums ir pieņemts neatkarīgi no Eiropas parlamenta un pilsoniskās sabiedrības lūgumiem? Uh, izstrādāt šo ziņojumu vēl jo vairāk, tādēļ, ka ir pietiekami elementi, pietiekami informācija. Vai daļa no lēmuma nepublicēt ziņojumu ir skaidrojama ar to, ka dalību valstis izraisa pretestību un nevēlas sniegt nepieciešamo informāciju, dalīties šajā informācijā, un tas būtu ļoti slikts signāls, ja komisija piekāptos dalību valstu pretestībai runāt par korupciju, jo šī ir endēmiska Eiropas problēma, un kā tāda tā ir arī jārisina Eiropas līmenī Pretējā gadījumā mēs paliksim šajā cīņā <clears throat> uh, soli atpakaļ. Paldies! Thank you, Ellie. And... Paldies, Elī. Tagad uh, nākamais runātājs. Cēģim, ka Paldies priekšādātāji. Ļoti svarīgi mums vajadzētu apzināties, ka mēs uh, runājam par korupciju, tad mēs runājam par uh, kaut ko, kas ietekmē visu, par ko mēs Eiropas parlamentā runājam, pie kā strādājam, par sociālās politikas, eh, Eiropas finansējumu, investīcijām, par ekonomiku, par ilgspējīgu attīstību, izglītību, veselību. Korupcija ietekmē visas jomas visās Eiropas Savienības dalību valstīs vienīgais un spēcīgākais instruments, kā cīnīties pret korupciju, ir caurskatāmība. Eiropas komisijas ziņojums nav pieejams sabiedriskam, mums nav piekļuva informācijai. Protams, augstu vērtējam jūsu darbu, un jūs turpināsiet cīnīties pret uh, korupciju, tad ļoti, ļoti gaidām komisijas rīcību, bet uh, nenotiek politiskas debates. Mums nav vajadzīgi argumenti politiskām deputām, mums ir vajadzīga informācija. Jūs, jums ir savs pētījums, jūs esat uh, izdarījuši kaut ko, kas mums būtu arī tā tehniskā nozīmē, ko mēs varētu izmantot savā darbā Eiropas parlamenta komitejās, un ļoti žēl, ka šāds ziņojums nav nodots Eiropas parlamenta rīcībā. Paldies tagad vārds Sofija. Pavisam īsi, jo es domāju, ka mans kolēģis tikko pieskārās vissvarīgākajam punktām, proti, ka labākais ierocis cīņā pret korupciju ir caurskatāmība. Un uh, tas uh, met gaismu uz, šīm, uz šo praksi. Un uh, kad Eiropas uh, parlaments, tas ir tiešām divi, ka Eiropas parlaments uh, vairāk prasa uh, darbu ar dokumentiem. Mēs tiešām apzināmies, ka tas ir svarīgi. Absolūti neapšaubu jūsu apņemšanos cīnīties pret eh, korupciju. Bet, kad jūs sakāt, ka Eiropas eh, pusgads un eh, ieteikumu dalībvalstīm tas viss ir ļoti labi, bet, manuprāt, tam vajadzētu būt kā papildinājumam. Jūs neatbildētu uz jautājumu, kā jūs nodrošināsiet atkal sasaisti starp Ribe kā likumdevēju cīņā pret uh, korupciju un uh, rīcību cīņā pret korupciju. Nav sasēst starp ietekumiem valstīm un mū, starp mums kā likumdevējiem. Un jūs neatbildējat arī uz šo jautājumu. Ja jūs to visu tikai pusgada kontekstā aprakstāt, tad tas uh, runa ir tikai par ekonomisko uh, aspektu, bet nevis par uh, tiesu varu un pamatiesībām demokrātiju. Labprāt, gribētu saprast, kā komisija grasās. Ja es negribētu to darīt ar ziņojumu palīdzēju, kā jūs atbildēsiet uz šiem jautājumiem? Jā, Sofijas pieminētais punkts. Jūs pastāstījāt par to, ko mēs darām, arī mūsu koordinātori par laika grafiku, ieteikumiem un par pusgada procesu. Tas ir ekonu komitejas jautājums, nevis mūsu. Kā jūs uh, vadīsiet šo procesu, tas ir tieši tas, ko Infelds kundze jautāja. Tā ir tāda strateģiska problēma. Anna varbūt tikai vienu komentāru, pēc tam mēs beigsim gribēt pajautāt. 2011. lēmums kas tik pieņemts eh, sastādot šo ziņojumu. Un ņemot vērā to, ka otrais ziņojums arī jau tika sagatavots, un bija arī līgums ar Price Waterhouse Coopers, un komisija par to samaksāja saistībā ar nacionālajiem atsaucēm. Cik daudz eh, komisija ir eh, izteicis par šo ziņojumu, kas nav publicēts, publiskots, un labprāt saņemsim arī rakstiski atbildes. Jā, varbūt arī Tagad atbildes jautājumu un sniedzēt tādu nelielu apkopojumu. Varbūt uz šiem papildus jautājumiem tagad varētu atbildēt. Jā, paldies priekšādātājiem. Aizmirsu pateikt vienu lietu. Protams, nav nekāda dubulta standārta. Jā, Bulgārija, Rumānija ir um, kaut kādā specifiskā procedūrā par uh, lēmumiem, kas tika pieminēti Un ja tās tagad ir šajā procesā, bet, protams, pusgadu kontekstā visas dalība valstis tika pārbaudītas, un uh, šajā konkrētajā kontekstā mūsu uzraudzība tika veikta. Mūsu jautājums bija, nebija, kā jau deputāti teica, ka ir parlamenta jautājumi tikuši uzdoti. Mēs esam ņēmuši vērā visas atšķirīgās nostājas un jautājumus, bet lēmums to visu integrēt pusgadā bija tas ceļš, kad mēs varējām sasniegt visvairāk rezultātu. Un Protams, ka mēs turpinām vākt informāciju un uh, augstvērtējam centienus, ko katra atsevišķā dalībās ir veikusi, lai cīnītos pret korupciju. Mums nav tā šāds uh, konkrēts ziņojums, bet vēl, mums ir uh, daudz materiāla, pie kura, ar kuriem mēs strādājam. Un varu apliecināt, ka mēs atradīsim ceļu, kā kopā ar jūsu komiteju padarīt to pieejamu. Mums nav kāda interesa to visu slēpt. Un šo diskusiju kontekstā ar jūs komiteju mēs atradīsim ceļu, kā piegādāt vislabākos iespējamos aspektus jums, lai jūs varētu izpildīt savu lomu, jo jūs ļoti skaidri man šodien to paskaidrojat, ne tikai nevajadzētu fokusēties uz uh, ekonomiskajiem aspektiem, bet arī sadarboties ar citām komitejām un uh, daudz citi aspekti, kurus jūs nosacāt, eh, pamatiesības drošības aspekti noteiktā ziņā. Mēs turpināsim to novērtēt un eh, nodrošināt eh, iekļūt ne tikai komisijas ziņojumā, bet aktīvi rast ceļus kopā ar jums, lai nodrošinātu, ka šis materiāls būs pieejams un lai tādā veidā, lai jūs varētu vislabāk to pielietot eh, savā darbā, lai spēlētu savu lomu. Jā, gribētu noslēgumā pateikt jums paldies par to, ka jūs izskaidrojat savu nostājas izniegs. Paldies par to. Jūs varat redzēt, ka tas koordinātori pauda savu nostāju par mūsu komitejas attieksmi. Jā, par laika grafiku un rekomendāciju un ekonu iesaisti par pusgadu. Tad visi šie jautājumi, eh, kas tika parādīti kā problēma aspekti, ir skaidrs, ka vairāk deputāti, vairāk deputāti un koordināti, kas strādā pie pretkorupcijas ziņojuma, viņiem, protams, ir jāsaņem pieteikta daudz informācija. Man ir sajūta, ka Varbūt man atkal vajadzēs rakstīt Timermans kungam un izteikt mūsu nostāju. Es diskutēšu arī koordinatoriem par šo jautājumu, par citām iespējām, it īpaši par laika grafiku un rekomendācijām. Jo mēs kā komiteja šeit saskaramies ar zināmiem sarežģījumiem, ko izteica arī mūsu deputāti. Un tas viss varētu būt tāds struktūrāli mums problemātiski, ka tos stāstīt. Sirsnīgs paldies! par arī deputātiem, kas uh, piedalījās diskusijās. Sirsnieks paldies arī jums, Onidi kungs, par to, ka esat atnācis pie mums un prezentējis savu nostāju. Tad būs arī turpmāks darbs, vērtējums par to. Lielas paldies arī deputātiem, kas izteicās šodien. Un tagad varam pabeigt sanāksmi, ja nav nekādu citu jautājumu pieminami. 8. maijā būs nākamā sanāksme. Jā. Trijos. Sisnieks paldies, kolēģi, un tiksimies nākamnedēļ.